So, ladies uh, and gentlemen, dear colleagues, uh, take this. Dāmas un kungi, lūdzu, sāksim darbu. Nu, lūk, es savos sapņos nebiju iedomājies, ka man atkal rādīsies iespēja būt par pašas nozīmīgākas Eiropas parlamenta komitejas priekšsādātāju atkal. Tātad Eiropas ārlietu komiteja. Bet, nu, Brokungs tikai vēl varēs ierasties pēc desmit minūtēm, un mans priekšlikums bija tāds nu, īstenībā kā priekšstādātam Būzekam vajadzētu būt šeit, jo viņš ir īstenībā divas, trīs dienas vecāks par mani. Bet Silvija savukārt norādīja, ka viņš ir, es savukārt esmu bijis deputāts visilgāko laiku jau, ja šī ar visu cieņu pretēju, bet, nu, lūk, līdz to tādā ziņā esmu vecāks. Un man ir prieks, protams, tad uzņemties sēdz vadību. Un man ir liels prieks arī šeit sveikt viņa ekscelenci Jordānijas ārlietu ministru Naseru Jūdu kungu, kas ir Zordānijas karalistes ārlietu ministrs. Lūdzu, sveiksim viņu ar aplausiem. Man ir tiešām prieks, ka jums līdzās ir jūsu vēstnieks. Mēs augstu vērtējam jūsu karalistes vēstnieka darbu, un mēs jau arī gaidām viņas <clears throat> karaliskās augstības eh, majestātes karaļa vizīti Eiropas parlamentā. Un es, protams, tikai pāris minūtes vēl vadīju šo sēdi, un brīdī, kad ieradīsies komitejas priekšsādātājs Elmārs Broks, tad došu viņam arī, arī šo sēdes vadību. Tā kā tā droši mana pirmā un pēdējā iespēja vēl tad arī šeit vadīt šo sanāksmi. Bet dod vārdu jums, ekscelenci. Thank you very much. Um... Paldies, priekšsādātāji, Paterinkungs. Es jūs uzrunāšu ar vienu par priekšsādātāju desmit minūtes līdz ieradīsies Broka kungs, un tad jau visu būsim svarīgākās lietas izrunājuši, vai ne? Un tad, kad viņš atnāks, tad varēsim tikai atbildēt jautājumus. Bet, nu, jāatzīst, ka man arī liels gods būt jūsu viesim, viesoties jūsu komitejā jau atkal, pirms diviem gadiem jau iepriekšējā reize te bija. Un tātad nu, man ir šī arī godpilnā iespēja jūs uzrunāt un arī pēc tam atbildēt uz jūsu jautājumiem pēc vislabākās iespējas. Un jāatzīst, ka jūs abi kungi izskatāties ļoti labā formā, jauni un spēcīgi. Un līdz ar to, manuprāt, tā ir jūsu arī gudrība, jūsu pieredze, uz ko mēs varam ļoti labi paļauties, arī mm, mūsu attiecībās ar Eiropu un domāt arī par kopīgiem izaicinājumiem. Un, protams, gudrība pat e, augstākā un nenovērtējamākā vērtība. Man tiešām prieks un gods sēdēt jums pa kreisi. Nu, lūk, pirms diviem gadiem viesoju šeit. E, un tagad atkal ir prieks būt šeit. Un atskatoties uz Eiropas un Jordānijas attiecībām, manuprāt, ir bijuši nozīmīgi atskaits punkti, svarīgi notikumi. Jordāna ir iegūjusi šo pacināto sadarbības statusu ar Eiropas Savienību pirms uh, pusotra gada. Mēs par to esam ļoti priecīgi un lepni. Tas reiz arī atspoguļo mūsu izcilās attiecības ar Eiropu. Un reizē tas arī apliecina Jordānijas apņemšanos arī turpināt mūsu attiecības ar Eiropu. Un pirms pāris nedēļām mums bija arī īpašās darba grupas sanāksme, arī tā notika Jordānijas uh, piekrastē. Un tas vienlaikus arī apliecina mūsu ciešās saiknes un arī uh, viņa majestāte karalis Abdula II no savas puses arī tad apliecina um, nopietno vēlmi cieši sadarboties starp nozarēm. Mēs runājam arī starp iestādēm, mēs runājam tiešām arī visdažādākās iestādes, komisija, Eiropas parlaments, um, pilsoniskā sabiedrība, politiskās grupas, partijas, mediji Tā bija tiešām tāda izdevusies lieliska tikšanās, un līdz ar to Eiropas pārstāvji tikās ar Jordānijas pārstāvjiem, ar partijām, ar medijiem, ar mūsu uzņēmējiem, un līdz ar to arī tikās ar daudziem vadošiem uzņēmumiem, uzņēmumu vadītājiem no Eiropas un Jordānijas puses. Tāpat arī ir ar mūsu pilsonisko sabiedrību pārstāvjiem, Un tas bija tiešām, manuprāt, nozīmīgi, īpaši arī šīs pusdienas, ko viņa maistāt karalis arī sniedz visiem viesiem. Tas tikai apliecina mūsu noturīgās pamatīgās attiecības starp Eiropas Savienību un Jordāniju, un reizē arī to, ka Jordānija tiešām augsti un atzinīgi vērtē un mūsu arī attiecības un novērtē tiešām šo evolūcijas ceļu, kuru vada karalis Abdula II un reizē tas tiešām ir apliecinājums Eiropas uzticībai mūsu valstī šobrīd tik ārkārtīgi svārstīgajā situācijā mūsu reģionā. Redz arī domājot, protams, kas notiek arī šīs sociāla-ekonomiskās reformas. Lūk, šajās dienās mēs arī atzīmējam desmit gadus kopš izstājies spēkā Eiropas un Jordānijas asociācijas nolīgums. Daudz lietas ir tiešām jau notikušas desmito gadu laikā. Esam iznoši daudz projektus, iniciatīvas, un um, tas ir tiešām bijis veiksmes stāsts. Mēs esam lepni par mūsu attiecībām ar Eiropu un esam apņēmības pilni arī kādā ziņā to stiprināt un uzlabot. Mēs arī ar vienu norādām, ka mēs runājam par patiesu partnerību partnerība, kas arī kaut ko kā modelis. Sadarbībai ar valstīm, kur atšķirīgi, kās pastāv atšķirīgu reģionu, tad mūsu reģionu, kur ir, protams, citi ieradumi, un katrā ziņā tas kalpo arī kā modelis eh, spēcīgākām attiecībām ar Eiropas Savienību. Man ir tiešām prieks, kā arī Lidija Aštone ir ieradusies Jordanijā un arī ir stiprinājuši šīs draudzīgās saites ar Eiropas Savienību. Man arī prieks par Bernardino Oleo un citu Eiropas Savienības draugu paveikto darbu. Un arī īpaši ar Eiropas parlamentu. Lūk, mēs esam piedzīvojuši un redzējuši šādu spēcīgu atbalstu politiskam procesam un reizē arī atbalstu ekonomiskajiem sarežģījumiem, ar ko Jordānija saskārusies. Mēs esam priecīgi par daudziem projektiem, atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem. Mēs esam visaptvarošā veidā risinājuši daudzus transporta, ūdens apgādes eh, projekts, infrastruktūras projekts visā reģionā. Tā tad ir tāda visaptvaroša pieeja, ko Eiropas Sanība ir īstenojusi attiecībās ar Jordāniju. Lūk, un līdz ar to mēs esam pārvarējuši daudz sarežģījumus, un manuprāt, mums ir izveidu, izdevies tiešām nodot šādu uh, labs uh, sadarbības paraugu, un tiešām tas bija arī spēcīgs Eiropas saistījums Jordānijai. Paldies jums visiem par jūsu draudzību un par šo partnerību. Tagad mēs arī, protams, turpinām arī eh, atzinīgi vērtēt mūsu attiecības un Mēs augstu vērtējam arī jūsu dziļo apņemšanos veidot uh, šo visaptverošo brīvās tirzniecības nolīgumu. Un man ir prieks, ka tiešām šīs sarunas arī nu pat sāksies nākošā mēneša sākumā. Dāmas un kungi, jūs neaizskavēšu un negarlaikošu ar zināmiem faktiem un skaitļiem. Uh, Un līdz ar to es pareizi jau arī dzirdēju, kā jūs arī priekšsēdētājs norāda, ka šī ir Eiropas parlamenta pati nozīmīgākā komiteja, tāda ārlietu komiteja. Un es arī saprotu, ka īstenībā jau katrā ziņā jūs kopā esat uh, daudz gudrāk par mani. Nu, katrā ziņā jūs esat ļoti labi informēti uh, deputāti. Un tā kā es sacīju, protams, mēs runājam par 2011. gadā, mēs norādījām, ka mums arī būtu jāveicina šāds arī sar, sarunu dialogs ekonomikas fórumu ietveros, domājot, kur mēs arī runājam par geogrāfiskajiem un ģeopolitiskajiem scenāriem 2012. gadam. Toreiz 2011. gadā es to eh, runu noturēju, un tā bija arī tiešajā pārraidē. Tur piedalījās arī Arābu līgas otrais eh, sektārs un tāpat arī uh, Uh, citas augstas amatpersonas, un es toreiz norādīju, ka tas būtu smieklīgi, ja mēs kāds no sava puses runātu par 2012. gada ģeopolitiskajiem scenārijiem, jo ja mēs būtu visu to pašu teikuši, tikušies šādā formātā, tad 2010. gada oktobrī mēs nekad nebūtu paredzējuši, kas notika 2011. gada janvārī. Līdz ar to mēs nevaram nodarboties nākotnes prognozēšanu, mēs parasti kļūdāmies savās prognozēs. Un lūk, tiešām atskatoties, 2011. gads bija ļoti nopietns gads uh, eh, Ziemeļāfrikai un mūsu reģionam. Jūs daudz arī, protams, noteikti atsaukties un sauksiet to par arābu pavasari. Mēs savukārt 2011. gadu saucam par arābu pamošanos. Tā nav varbūt pirmā tāda pamošanās, bet um, tās iezīmējās katrā ziņā, ka tas bija tāda masveida, karot ļoti daudz mūsu iedzīvotā daļu. Mēs varam ar prā, tiešām teikt, ka 70% mūsu iedzīvotājiem ir jaunāki par 30 gadiem, tātad mūsu valsts ir jaunieši, un tas nozīmē, ka tie jaunieši, kas meklē arī taisnību, kas meklē vienlīdzīgu, kas nozīmē, kas meklē cienīgu cilvēku dzīves apstākļus, kas meklē cilvēku cieņu un veids, veido savu nākotni, savas dzīves un arī savas valdības. Un līdz ar to mēs viņiem uh, vēlam nodrošināt šīs iespējas. Tās viņu likumīgās tiesības, kas viņiem bija atņemts ilgu laiku, un tagad mēs vēlamies, lai viņu balsis tiktu saklausītas. Galu galā Tuva Austrumu un Ziemeļāfrikas vadītāji. Nu, es eh, nebaidos teikt savu lietas īstajos vārdos. Un te bija trīs izvēles iespējas vadītājiem. Pirmkārt, apzinoties m, mm, izmaiņas, m, tas, ka nekodās nepaliks. Arī tad attiecīgi pielāgoties konstitucionālā veidā un emocionālā veidā, vai otrkārt pilnīgi pretoties un arī līdz ar to rēķināties ar sekām, ka mēs esam redzējuši Ziemeļāfrikā, vai arī jūs jau spērat preventīvus soļus un uzņematies pārmaiņu vadību. Un līdz ar to šis trešais modelis ir tas, ko izvēlēs arī mūsu karalis Abdul II. Un līdz ar to ir pagājuši arī. Īstenībā viņš jau šos preventīvos soļus spēr pirms vairākiem gadiem, pirms šīs arāba pavasarība, arāba pavošanās. Uh, Tā nav nekā tagad klišeja vai tāda vēlmi uh, definēšana. Vai man būtu jāpārtrauc? May I continue, sir? Please. Where was I? <laughs> So these are, these are facts that. Nu, lūk, tie ir nozīmīgie fakti, par ko mēs esam tiešām lepni. Tas, ka Jordānija, kā arī Katija Aštona to norādīja, tās bija reāls pārmaiņas bez hausa. Tās bija jau preventīvas pārmaiņas, un līdz ar to mēs spējam nodrošināt jau daudz gadu laikā šīs nozīmīgās socioekonomiskās reformas. Viņa maistāta karalis norādīja, ka dažkārt tas varbūt bija divi soļus priekš un viens atpakaļ. Ņemot vērā reģionālās īpatnības, tomēr mēs tās reformas varējām īstenot, ņemot vērā arī, protams, mūsu apņemšanos, un tās bija jau neatgriezeniskas reformas. Un tā kā Jordānija, protams, arī ir tuva austrumu centrs, un tas vienmēr ir uzskatīts par Āzijas ceļu kruspunktu, seno civilizāciju kruspunktu. Tādā ziņā tas ir vieni pareizi ka nevis senās civilizācijas cenšas uzkundzēties vienotrai, bet gan par to, ka Jordānija ar vienu ir šis krustpunkts, krustcels, tuvies austrumos un viennozīmīgi arī starp rietumiem un austrumiem, dienvidiem un ziemeļiem. Un dažkārt mēs uzdodam sev jautājumu. Kāpēc tomēr nevaram izvairīties no tā, ka ir vien divi soļus priekš, viens atpakaļ? Kāpēc mēs nevaram lietas vienmēr tomēr virzīt gludi? Dažkārt tas ir politiskās reformas pašas un dažkārt tas ir reģiona īpatnības. Ja jūs, protams, arī esiet spiesti 2008, 3. un 8, 2008. gadu spiesti rēķināties un cīnīties trīs karos, domājot par milzīgām arī atstatīm, tātad skatījumiem 2003, 2006, 2008 gazas kašakā. Un lūk, tas ir nopietni izaicinājumi, izaicinājumi arī resursu ziņā. Uh, kas ir lietas ārpus mūsu kontrolas. Un da dažkārt, protams, tas ir, ka politiskā līmenī trūkšķis, protams, iespējas atrisināt uh, Palestīnas-Izraels konfliktu ilgspējīgā lēgā, uh, perspektīvā. Tas ar vienu tad arī ir Izraels un visu arābu pasaules konflikts. Uh, Un šāda mierpilna valsts kā Jordānija, protams, kas ir viena no interesētām pusēm, tad tomēr ir jārēķinās ar šādiem fona uh, attīstības uh, scenārijiem. Turklāt ekonomiska attīstība. Ekonomikā ziņā Jordānija ir ļoti rezistenta bijusi, mēs esam pārdzīvojuši grūtības. Tomēr mums visiem jāatceras, ka mēs tomēr arī importējam 96% no savas enerģijas. Piemēram, 2011. gadā mums bija jāpiedzīvo ļoti tādas sāpīgas realitātes. Pirmkārt, naftas cena pieaug par 50 dolāriem par barelu hm, dažu mēnešu laikā. Katrs dolāra pieaugums nozīmē 25 miljonu papildus slogu mūsu uh, budžetām, tāda 25 reiz 50 miljoni, jūs reiz saprotat, ko tas nozīmē papildus sloks mūsu budžetām. Otrs lielais sāpīgais uh, uh, bremze ir bijušies patrauktā gāzes piegāde. Gāzes vats tika uzspridzināts 12 reizi, 12 reizi 2011. gadā. Un katru reizi tas nozīmē nedēļām vai pat mēnešu ilgu pārāvumu līdz gāzes piegāžu apturēšanu. Un tas bija, protams, nopietns zaudējums 5 miljonu apmērā katru dienu. Tātad jūs rēķina 12 reizes pārāvums katrai dienai, kas nepieciešams nedēļas, lai novērstu, kādi bija zaudējumi ekonomikai, mūsu iekšzemes koproduktam. Katrā ziņā jūs saprotat, tās ir bijis tas fons, un reiz jums ar šādām realitātēm ir jārēķinās. Tomēr pārmaiņu procesi notiek. Un to mēs arī varam nosaukt vai nu par revolucionāriem vai evolucionāriem pārmaiņu procesiem. Divreiz tie ir bijuši revolucionāri, divas revolūcijas, kas strauji arī notika un nodrošināja režīmu izmaiņu ar ierobežotu vardarbību, tā kā mēs redzam Eģipte un Tunisijā. Un šādas uh, izstieptās, pagarinātās, uh, eh, sapīgās uh, ah, notikumiem neatrisināmās uh, eh, procesi, kas notiek uh, vēl ar vienu mūsu acu priekšā Jemenā, uh, tad arī Lībijā un Sīrijā, kur tas turpinās vēl līdz šai dienai. Tā kā man ir lepnums un es lepnu varu teikt, ka viņam aizstāts pārliecība un uzticēšanos jaunatnē, jaunatnes spēkam ir ļāvusi Jordānijai tomēr raudzīties nākotnē. Un saprast, ka viss, ko mēs darām, lai nodot tieši arī kompetences jauniešiem, un viņiem likt saprast, ka viņi ir nākotne. Tātad, kas notika? 2011. gadā viņa majestāte eh, raudzījās uz šo pārmaiņu procesu arā pavasarī un norādīja, ka tā ir mūsu iespēja, nodrošināt visas nepieciešamās sociāekonomiskās reformas, kas jau plānveidā bija plānots. Un tā atkal rēķinoties, protams, divus soļus priekš viens atpakaļ, dažkārt tāds ir, tā ir realitāte, kā es iepriekš norādīju, ir apstākļi, kurus mēs nevaram kontrolēt. Tomēr mūsu apņemšanās ir, un rezultāti par to liecina, ka tiem jābūt taustāmiem, taustāmam rezultātiem pārmaiņu procesiem. Un tad arī tika izveidot galvenos uzdevums. Pirmkārt, jāizveido laikmetīgs um, uh, vēlēšana likums, norādot vairāku partiju līdzdalību, jo um, Karls arī norādīja, ka šis, protams, ir vēl arī atvērts jautājums. Un uh, galvenais mērķis ir nodrošināt, ka valdību veido parlaments – un valdība, tātad ir parlaments, kuru veido īstenībā tātad vairākumu balsis. Tas tad ir nozīmētu laikmetīgu, modernu vēlēšanu likumu. Un tas nozīmē, ka arī pirmkārt ir jāizveido šāds moderns partijas. Daudz no jums jau labi zinat, jo Dāniņu jūs zinat, ka mums ir vairākas politiskās partijas, kas jau spēkā strādājušas jau vairāk desmitiem gadu. Uh, un viņš vienmēr ir eh, spēlējuši savā konkrētajā laukā, domājot par atsevišķiem sociāliem ekonomiskiem jautājumiem. Cits, protams, ir tikai koncentrējušies atsevišķiem individiem, personām, un ir dažas cits trešā kategorija, kas vienkārši pastāv bez īsti tādas skaidrām definīcijas. Bet tādā šajā jaunā partiju likumā mēs vēlamies panākt tādu politisko kultūru, kas ļautu un iedrošinātu jauniešus iesaistīties politikā, iesaistīties partijās un panākt to, ka partijas ievēl parlamentā, un tātad kāds vēl uh, saskaņā savu pārliecību, nevis pēc tā, kas stāv priekšā, kas ir šīs personas. Līdz ar to šo uh, uh izveidotā komiteja, kurai tika uzticēts šis jaunais uh, likuma izstrāde, arī trīs mēnešu laikā to visu izdarīja, un tālāk tad opozīcija norādīja, ka mums ir jāpārskata 29 mm, eh, panti, 29 grozījumi, uh, 522. konvencijai. Un lūk, tad arī karalis uh, norādīja, ka te ir jārīkojas, lai īstenībā nerunājam tikai par 29 grozījumiem konstitūcijā, bet gan, uh, eh, ka mēs pārskatām pilnībā konstitūciju. Un tad 30 nedēļu laikā šie sākotnējie grozījumi nozīmēja, ka īstenībā no uh, no 100 pantiem, 110 pantiem mēs tad grozījām 42. Nu, šie konstitucionālajie grozījumi iekļauj ļoti daudz lietas. Pirmkārt, mēs norādām, ka tiek izveidota neatkarīga komisija vēlēšanu uzraudzībai, vēlēšanu komisija tātad parlamentāro un arī pašvaldību vēlēšanu. Uzdevums ir novērot ne tikai vēlēšanas, bet reiz arī vēlēšana komisija ir arī atbildīga par vēlēšanu organizāciju. Līdz ko nākošu dienu, dienu laikā šis likums arī tiks pieņemts parlamentā, šobrīd parlamentā notiek debats, tad lūk arī, arī tiks iecelt šī vēlēšana komisija, kas arī noteiks konkrēto vēlēšanu gaitu, mehānismus un arī izveidos vajadzīgās citas aģentūras visā valstī. Lūk, tas tiešām evolucionāra pieeja. Tad ir vēl arī nākošā kategorija. Mēs ieceļām caur uh, konstitucionālo tiesu ar šiem konstitucionāliem grozījumiem, kas ir jauna, ie, um, jauna institūcija pāri tam, kas jau mums ir spēkā mūsu tieslietu sistēmā. Tāpēc, lūk, šī neatkarīgā konstitucionālo reformu komisija ir iesniegusi savu priekšlikumu tā parlamentā, ko parlaments tā izskata, tāpat mums ir līdzsaks arī pašvaldību vēlēšana likums. Un vakardien mēs iesniedzam arī likumprojektu par konstitucionālās tiesas izveidi, un tūlīt arī drīz nākošajā nedēļa laikā būs atsevišķs likums par vēlēšanām. Līdz to valdība būs izpildījusi savus solījumus saistībā ar konstitucionālajiem grozījumiem un līdz to mums tad jau būs nonākuši nākamajā fāzē. Politiskās reformas un sociālās reformas iet roku rokā. Mēs nevaram īstenot tikai politiskās reformas un šaubīties par ekonomisko reformu nepieciešamību. Izaicinājumi ir daudz un tie ir sarežģīti mūsu uh, reģionā valda nestabilitāte, kas ir satraucoša, bet Jordānija pati ir kā tāda stabilitātes saliņa šai reģionā. Arābu pavasars, arābu atmoda bija process, kas apliecināja cilvēku vēlmi cīnīties par taisnīgumu, bet uh, uh, arābu atmoda nav iespējama pilnībā bez uh, Izrēlas palestīniešu konflikta atrisināšanas un miera iedibināšanas tuvējos austrumos. Uh, mēs uh, zinām, ka tas ir divu valstu risinājums, kas ir nepieciešams izveidodot neatkarīgu Palestīnas valsti 67. gada robežās, un tikai tas var nodrošināt uh, drošību Izrēlai un uh, var nodrošināt to, ka abas šīs valsts pastāv stabilā un um, plaukstošā to austrumu reģionā. Un um, Jordānija pēdējo 6-7 nedēļu laikā veids pasākumus. Jordānija ir ne tikai vidutājs, uh, bet arī ieinteresētā puse šai procesā. Ir tāds jautājums kā Jeruzāleme, bēgļi, uh, ūdens, robežas. Visi šie jautājumi ir saistīti ar mūsu nacionālām interesēm un mūsu drošības jautājumiem. Mēs cenšamies savest pie sarunu galda izrēliešus un palestīniešus, jo mēs esam stingri pārliecināti, ka šis strupceļš, ko mēs esam piedzīvojuši pusotru gadu pēc tiešo sarunu pārtraukšanas, ir uh, radījis tikai kaitējumu, neviens nav bijis ieguvējis no šādas situācijas, un patiesībā mēs vēl esam attālinājušies no iespējamā risinājuma šim konfliktam. Ir notikušas piecas uh, sarunu kārtas, uh, lai uh, izondēt situāciju palestīniešu un izrēliešu puse. Šīs uh, konsultācijas notika draudzīgā, konstruktīvā gaisotnē, bet atšķirības bija ļoti lielas. Uh, šeit ir uh, milzīga plaisa starp abām pusēm ir 60 gadu ilgs konflikts, okupācija, 44 gadus jau uh, ir bijuši uh, Eh, bijušas bruņotas sadursmes un kāri, un, protams, šo pagātnes mantojumu nav viegli pārvarēt, sarunas atkal ir apturētas, bet mēs uh, cenšamies uh, eh, savēst abas puses kopā pie sarunu galda. Un 23. gada septembra, uh, 23. septembra paziņams 2011. gadā tika pieņemts ar mērķi noteikti skaidru uh, grafiku uh, 30 uh, dienas pirmām sarunu raundām, pēc tam 30 dienas konkrētiem priekšlikumiem un, un pēc tam uh, vairāki mēneši pamat vienošanās panākšanai par šiem jautājumiem, bet pēc tam ir uh, atkal jāinterpretē, vai šīs 90 dienas ir pirms vai pēc 6. oktobra patiesībā Uh, jā, es, man vēl nepieciešams 5 minūtes, lai visu paskaidrot. Man gan teica, ka manas uzstāšanās laiks jau ir beidzies, bet uh, miers uh, tuvējos austrumos ir tāds process, kur visiem ir jāuzņemas sava atbildība, un patiesībā šim procesam ir globāla nozīme, nevis tikai vietēja vai reģionāla nozīme. Es uh, esmu pārliecināts, ka visi grib zināt uh, par situāciju Sīrijā Jāsaka, mēs kā Sīrijas kaimiņu valsts esam ļoti satraukti un nobažījušies par civilu iedzīvotāju slepkavībām. Mēs vēršamies pie starptautiskās sabiedrības darīt kaut ko un apturēt šo uh, procesu. Ir jārod politisks risinājums. Mēs nevēlamies militāru iejaukšanos, kas varētu turpmāk destabilizēt šo uh, reģionu. Uh, Un varbūt atbildot uz jūsu jautājumiem, varēšu pievērsties tiem jautājumiem, uh, uh, ko, par ko es nevarēju šeit uzstāties, bet jūs esat uh, uh, Jordānijas draugi, esmu pārliecināts, ka visi zālēs ēdošie ir Jordānijas draugi, un mēs esam ļoti lepni ar šīm draudzīgajām attiecībām, uh, ko mēs vēl, vēlamies virzīt uz priekšu un stiprināt, un sirsnīgi pateicos par šo iespēju šodien jūs uzrunāt. Thank you very much for... Pal liels paldies par jūsu uzrunu, par jūsu sniegto informāciju, ka šis vēstījums ir manā uztverē ļoti pozitīvs. Un es ceru, ka šis re reforma process, kas norīt jūsu valstī, būs veiksmīgs. Un tagad vārdu dodu Mihailam Gāleram. Uh, Liels paldies! Sveicu ministra kungu mūsu komitejas sēdē. Ir prieks dzirdēt pozitīvās ziņas par jūsu pašu valsti. Mēs vēlam panākumus jūsu valdībai reformu procesa īstenošanā. Īst, jūs pats norādījāt, ka politiskām, sociālām, ekonomiskām reformām jāiet roku rokā, un mēs varam būt pārliecināti, ka šis process veiksmīgi virzīsies uz priekšu jūsu valstī. Politiski Eiropas Savienība ar savu pieju sadarbību īstenojot ar jūsu valsts valdību varēs sniegt pozitīvu atbalstu šim procesam. Mans jautājums ir vairāk saistīts ar jūsu dalību Arābu līgā un jūsu nostāju attiecībā uz Sīrijas Sīrijas krīzi. Jā, runātājs, diemžēl, pateicās, sakot, Lībijas krīzi, tātad Sīrijas krīzi. Jā, jūs jau tāpat sapratāt, ko es gribēju teikt. Tātad, runājot par to, ka Arābu līga kā tāda ir atkārtoti ieņēmusi nostāju, uh, Uh, par konfliktiem uh, savās dalībvalstīs. Šāda situācija nav piedzīvota gadu desmitiem, bet tagad uh, tas jau ir noticis vairāk kārtā, tad tā ir pozitīva attīstība, bet pārsteigums ir tas, ka Tunisija valsts, kur ir notikusi revolūcija, kur ir uh, izveidot jauna valdība, sadarbojas ar Saudarābiju, kur nekādas reformas nenotiek, un arī uh, jūsu valdība aktīvi īsteno reformas, tātad visas šīs trīs valstis, kurām ir ļoti atšķirīga iekšējā situācija, ir vienā pusē izdarot spiedienu uz Damaskas režīmu uh, prasot atturēties vai pārtra, no vardarbības pārtraukt vardarbību un uzsākt pārmaiņu procesu kāda ir motivācija šādām trim tik atšķirīgām valstīm uh, ieņemt vienā, vienotu nostāju šai jautājumā. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kādas sarunas notiek Arābu līgā. Tāpat vēlētos uh, zināt par jūsu uh, pasākumiem, kas tikt veikti, lai uz, uzņemtu uh, Sīrijas uh, bēgļus. Mēs zinām, ka Turcija uh, gatavojas bēgļu uzņemšanai. Un uh, jautājums, ko jūs darat Jordānijā un cik daudz bēgļus no Sīrijas jūs līdz šim brīdim esat uzņēmuši? Vai esat pieredzējuši to, ka kristiešu minoritāte jau bēg uz jūsu valsti, kā tas ir bijis uh, Irākas gadījumā, uh, ņemot vērā nemierus, kas notiek Sīrijā. Paldies! Um, uh, jūs neviens nav uh, ne, nederīgs, uh, jūsu piemērs var tikt izmantots kā negatīvs piemērs, jo jūs pārsniedzāt uzstāšanās laiku par divām minūtēm, un mums ir ļoti daudz runātāji pieteikušies debatēs. Un tagad vārds Gomešs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ministra kungs, par to, ka esat pie mums ieradies un pastāstāt mums par uh, norisēm jūsu valstī, par iekšējiem procesiem. Jāsaka, ka Freedom in the World organizācija ziņās par 2011. gadu uh, ne visai pozitīvi vērtē situāciju Jordānijā par pilsoņu tiesībām un pilsoņu brīvībām runājot. Es tiešām ceru, ka šis pārmaiņu process būs veiksmīgs. Gribu teikt, ka augstu vērtējam jūsu lomu starptautiskajā arēnā un īpaši tas, ko jūs uh, teicāt par to vakar, ka Jordānija pievienosies konvencijai par uh, ķīmisko ieroču aizliekšanu. Jautājums, uh, kā jūs varētu iesaistīties šajā uh, procesā attiecībā uz Irānu? Mēs tāpat vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par fragmentāciju Sīrijas opozīcijas rindās, arī tas rada problēmu. Vai Jordānija vēlēsies Arābu līgas ietvaros atbalstīt ierosinājumu saukt prezidentu Asadu pie atbildības starptautiskajā krimināltiesā par vardarbību pret Sīrijas mierīgiem iedzīvotājiem? Neicis kundze, priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, ministra kungs. Liberāļu grupas vārdā es jūs sveicu mūsu parlamentā un pateicos jums par jūsu uzrunu, kuras pirmo daļu, diemžēl, nokavēju un atvainojos uh, tādā gadījumā, ja mans jautājums jau ir atbildēts jūsu runas ievaddaļā. vēsturiski karalienēm Jordānijā ir bijusi nozīmīga loma pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Un līdz ar to es gribētu zināt, kāda loma ir Jordānijas sievietēm pašreizējā reformu procesā un vai ir paredzētas kādas īpašas normas pasākumi, lai veicinātu dzimumu līdztiesības uh, stiprināšanu Jordānijā. Uh, Otrs jautājums ir par tuvēju austrumu konfliktu starp palestīniešiem un Izrēlu. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par uh, pašreizējo situāciju izlīguma procesā starp Hamas un Fatah un uh, šī procesa ietekmi uz miera sarunām is dan afgezegd worden. Dank u wel, voorzitter. Ik zou uh, ook heel graag namens uh, de groep... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī mm, uzstājos zaļo grupas vārdā. Es pateicos ministra kungam par detalizēto informāciju, ko viņš mums sniedza par reformu procesu virzību savā valstī. Vai jūs varētu mums tīkāk pastāstīt, ko šīs reformas nozīmēs aptuveni diviem miljoniem palestīniešu, kuri atrodas jūsu valsts teritorijā. Uh, viņi uh, šobrīd dzīvo tādā neskaidrā situācijā, viņi nav iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, tā kā tas ir attiecībā uz Jordānas otra krasta iedzīvotājiem. Uh, Eiropas uh, Savienības sniedz palīdzību 200 miljonu eiro apjomā dažādiem projektiem, bet Sauda Arābija ir sniegusi pagājušajā gadu miljārdu eiro lielu palīdzību. Vai jūs varētu pastāstīt, kādi nosacījumi ir saistīti ar šo palīdzību, uh, ko Jordānija saņem, un uh, vai tas palīdzēs pārveidot Jordāniju par patiesu demokrātisku valsti. Trešais jautājums. Gomešs kundze jau runāja par jūsu valsts reputāciju, kas ir tomēr labāka nekā dažām kaimiņu valstīm attiecībā uz cilvēktiesībām, izteiksmes brīvību, cīņu pret korupciju. Uh, Uh, Jordānija ir pievienojusies ANO konvencijai par cīņu pret uh, spīdzināšanu, bet pēc Human Rights Watch pētījuma maz kas ir izdarīts Jordānija šajā klasifikācijā ir pārvietojusies no 120. uz 108. vietu. Uh, Mašreka delegācijā mēs uh, tikāmies ar Jordānijas uh, vēstnieku Arābu līgā, un viņš mūs informēja, ka ir vēlme īstenot reformas, bet uh, mēs gribētu cikāk dzirdēt par Jordānijas lomu Arābu līgas ietvaros. Paldies! priekšsēdētāji kungs, vēstniekungs, jūs pārstāvat veselā saprāta iemēsojumu, kas ir jūsu valsts, jūsu karalis un jūsu valsts ministri, un es no sirds jums par to pateicos. Tagad jautājumi. Tagad, kad Hamas ir pametuši Sīriju, vai jūs nevarētu piedāvāt patvērumu Hamas uh, birojām savā valstī, lai mēs varētu beidzot atrisināt tuvējo austrumu problēmas. Otrkārt, vai tuvināšanās starp Fatā un Hamas tiešām darbosies praksē, tīpaši ņemot vērā to, ka Izrēlas premjerministrs un vispār Izrēlas attieksme ir bijusi pret to, vai ņemot vērā šādu pieju tuvināšanās starp šīm abām kustībām varētu darboties. Šobrīd Izrēlā ir diezgan ekstrēmi noskaņot valdību, tīpaši ārlietu ministrs, vai tas varētu kaitēt attiecībām ar Jordāniju un visbeidzot, vai uh, jūs, ministra kungs, nedomājat, ka šis kvartets uh, būtībā neko nedod. Mēs maksājam daudz naudas par šo procesu, bet mēs tajā, šajā kvartetā neko neietekmējam. Un patiešībā šis kvartets tikai darbojas kā tāds auto priekš Blēra kunga, kurš brauko pa tuvējiem austrumiem. Un vai mums nevajadzētu šo situāciju mainīt? Uh, Mr. Mayer. Mayer kungam vārds. Paldies, prezidente. Eh, bienvenido, senor ministro. Paldies, priekšsādātāji. Eh, sirsnīgi sveicu eh, ministra kungu. Tāpat sveicienu no manas politiskās grupas Eiropas parlamentā. Šeit ir viens kopīgais kopsaucējs Arābu pasaulē. Un Tas ir sekojošais, ka uh, islamiski noskaņots valdības stāv. Uh, nāk pie varas un uh, arī Jordānijā ir paredzēts vēlēšanas un arī tur lielākā valdošā partija ir islamistiski noskaņota. Ņemot vērā jūsu saiknes un attiecības ar Sīriju, vai jūsu valdība spēs uzņemt uh, bēgļus, vai jūs to paredzat? Mēs te varētu runāt par uh, kādiem 73 tūkstošiem bēgļu pavisam tuvā nākotnē, un arī pēc reformu ieviešanas Jordānijā, un ņemot vērā, ka iespējams uzvarējušā partija būs islamistiska partija, vai, uh, vai, vai jūs to paredzat, vai tā būs? Tāpat, ko jūs domājat par Izraels valdības eh, runām par iespējamu rīcību darbību pret Irānu? Un visbeidzot. Nacionālās opozīcijas eh, padome. Kāda ir tās eh, pozīcija ar Jordānijā? Kāds, eh, kāda, kāda ir jūsu nostāja? Thank you very much. I mean, uh, certainly a... Liels paldies par visiem jautājumiem. Bija daudz izteikumu un uh, ļoti būtiski jautājumi tik minēti, un es centīšos pēc, uh, centīšos pēc labākās iespējas atbildēt. Par Arābu līgas iekšējo motivāciju iespējams, ka pozitīvākais, it īpaši pēdējā laikā, ir bijis tas, ka Arābu līga nosaka toni un cenšas risināt Arābu pasaules jautājumus pašu mājās. Un uh, man, zināmā mērā, ir prieks, ka jūs sajaucāt Lībiju un Sīriju savā jautājumā. Uh, protams, tikai jūs jautājumā es runāju šajā gadījumā, jo Principā tā bija Arābu līgas pozīcija 2011. gada vidū un attieksme pret Lībiju ļoti stingrā nostāja, principā bija pamats, lai starptautiskā sabiedrība noteiktu lidojuma aizliekšanas zonu, tika iedarbināta ANO rezolūcija, bet tātad pats pamats bija Arābu līgas nosprāstā stingrā pozīcija. Un uh, ir ļoti labi, ka Arābu līga nosaka toni nosaka pozīciju, kāda ir nepieciešama, lai starptautiskā kopiena varētu rīkoties. Jo pretējā gadījumā būs tā, ka Arābu līga vai Arābu līgas valstis uh, varētu teikt, ka mēs negribējām, lai kāds iejaucās situācijā. Runājot par Sīriju, šeit situācija ir sarežģītāka, jo Sīrija ir sarežģīts jautājums sarežģītāks kā Lībija. Un starp citu, Arābu līgā notiek diskusijas par šo jautājumu. Mums ir bijušas vismaz 8, 9 uh, ārlietu ministru sanāksmes Arābu līgas ietvaros. Mēs esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas. Esam pat ierosinājuši vienā no Arābu līgas rezolūcijām, ka griezīsimies pie drošības padomas, lai tiktu pieņemts Arābu plāns, kas būs ierosināts kā politiskais risinājums Sīrijas problēmai. Um, drošības padomē tika uzlikts veto, un tad uh, mēs izlēmām, ka Arābu līga griezties ģenerālajā asamblējā panākt rezolūciju. Tunisijā notika Sīrijas draugu sanāksme, un tam visam ir savs nolūks parādīt, cik svarīgi ir Sīrija kā valsts, kā jautājums. Un Tunisija ir viena no valstīm, kas ir izgājusi tāds ļoti sarežģīts apstākļus pēdējā gada laikā, un uh, Tur panāktais arī bija ļoti svarīgs. Tā tad eh, te jārunā par motivāciju Arābu līgā. Protams, jāņem vērā katras valsts eh, individuālā pozīcija. Sāra, es nevarētu šeit eh, individuāli ne par vienu valsti izteikties, varu izteikties par Jordāniju, bet šis vienotais kopsaucējs ir tāds, ka mēs gribam politisku risinājumu. Mēs negribam, lai būtu pilsoņu karš Sīrijā, lai notiktu šķelšanās, lai uh, notikt kaut kāda kompromisa attiecībā uz Sīrijas teritoriālo integritāti. Sīrija ir daudz sarežģītāka un uh, varbūt arī vēl citos jautājumos sniedzot atbildes es varēšu to paskaidrot. Mums jārunā par Sīrijas sabiedrības uh, sastāvu. Ir demogrāfiskais aspekts. Tam pamatā ir daudz dažādas izcelsmes un saknes. Ir kristieši, ir uh, arābi, sunīti, ir kurdi. Uh, Eh, ir šīti, ir eh, sīrieši, ļoti daudz dažādu etnisko grupu. Ir daudz minoritātes Sīrijā, kuras kopumā varbūt ir vairākums. Um, say... Alavīti, piemēram, eh, ir varbūt mazākumā, bet viņi ir tā kā valdošajā pozīcijā, kāds varētu teikt, ka tam ir jābūt otrādi, bet gala galā lieta ir tāda, ka uh, opozīcija, un es nezinu, vai to varētu saukt par fragmentētu sašķeltu, kā teica viens no godāniem deputātiem, bet eh, katrā ziņā tā sevi nepasniedz kā vienota opozīcija, kaut gan katrs atsevišķs komponents un elements ir leģitīvs un pareizs. Eh, Sīrijas eh, brīvā armija, neatkarīgā tauta un vienkārši pilsoņi, kuri cīnās par savu cilvēku cieņu un tiesībām. Uh, un kur tiek apspiest ar brutālu spēku. Tātad, vai mēs šeit gatavojamies kaut kādam kristietības vilnim? Nē, mēs gatavojam sevi jebkam, kas notiks Jordānijā. Mums ir kristieši un musulmaņi, kas ir jau daudziem gadsimtiem dzīvojuši saskaņā un harmonijā, un kristīgā kopiena ir ļoti būtiska mūsu valstī. Es nezinu, vai notiek gatavošanās kaut kādiem īpašiem bēgļiem, un atbildēšu vēl citiem jautājumiem par bēgļiem. Gribu tikai norādīt, ka jābūt ļoti uzmanīgiem šeit, eh, minot kādus skaitļus. Šodien to cilvēku skaits, kas ir šķērsojuši robežu un kas sauc sev par bēgļiem, ir apmēram 4000 cilvēku. Bet tie, kas ir pārgājuši robežu legāli, apmeklējot Jordāniju, jo starp Jordāniju un Sīriju nav no vīzu režīms, tātad tie, kas ir devušies uz Jordānas teritoriju un kas saka, ka mēs vienkārši paviesosimies, un uh, tas ir apmēram 80 tūkstoši pēdējo 11 mēnešu laikā, un šie cilvēki sevi paši nesauc par bēgļiem, mēs viņus arī nekategorizējam kā bēgļus, viņi netiek uh, reģistrēti, viņi netiek ievesti uh, Jordānijā šādā statusā, bet uh, galu galā ir 80 tūkstoši ne jordānieši, kas dzīvo Jordānijā, izmanto ūdenī, eh, visādas pakalpojums, izmanto medicīnisko sistēmu, izglītības sistēmu un tā tālāk. Eh, mēs viņus uzņemam. Un tāpat attiecībā uz Irākas iedzīvotājiem. Mēs ar viņiem dalamies tajā, kas mums ir, bet galu galā cilvēkiem ir jāsaprot, ka eh, tā ir ļoti smaga nasta un sloks Jordānijai. Es ceru, ka ar to šo jautājumu būšu atbildējis. Tālāk, eh, nākošais jautājums. To, um, answer, uh, Man šeit jānorāda uz konkrētiem faktiem. Es esmu savā valstī ārlietu ministrs, savu valsti pārzinu labi un zinu, kas arī tiek rakstīts par manu valsti. Es uh, varbūt nevaru paļauties uz vienu avotu, lai aprakstītu cilvēktiesību situāciju Jordānijā. Uh, Uh, Human Rights Watch, šī organizācija, kuras respektē arī viņiem ir skats no vienas puses tikai. Ja mēs runājam par Jordāniju valsti, kura varbūt uh, ir viena no 10-11 valstīm, kuras kāra arāba pavasars uh, šie pārmaiņu vēja Jordānijā bija maigi, jo, kā es teicu, tās bija izmaiņas bez uh, haosa. Karols vald, pārvaldīja šīs uh, uh, izmaiņas, bet uh, Mēs esam valsts, kurā netika izšauts slodzes, neviens negāja bojā, un cilvēkiem izteiksmes brīvība un demonstrācijas brīvība tika aizstāvēta. Un šīs demok demonstrācijas Jordānijā, jāsaka, notika galvenokārt ekonomisku iemeslu dēļ. Nevar redzēt daudz tādas valsts, kurā uh, demonstranti tiktu aizsargāti, ka, viņu, ka policija viņu aizsargātu. Un uh, runājot par konstitucionālām izmaiņām un par jauno konstitūciju, un es domāju, ka mūsu vēstnieks nosūtīs jums šo dokumentu kopijas, ne tikai. Uh, konstitūcija ne tikai aizliedz spīdzināšanu, bet tā aizliedz arī iegū, pierādījumu iegūšanu spīdzināšanas ceļā. Un uh, tā ir vēl viena ļoti mīļa tēma, par ko šodien daudz tiek runāts. Human Rights Watch uh, Eh, kad es jau strādāju par informācijas ministru, sāka darboties eh, eh, pie mums, un viņi teica, mēs gribētu apmeklēt visus cietumus. Jordānijā mēs teicām, labi, izvēlieties cietumus un dodieties un neinformējiet mūs, tikai pasakiet, kad jūs esat ceļā. Visos cietumos, un tas jau bija pirms kādiem četriem, pieciem gadiem, arī dažādos rehabilitācijas centros un cita veida iestādēs, ko viņi apmeklēja sūdzības toreiz bija tādas, ka bija viens policists, kurš bija pārkāpis savus pilnvars un bija piekāvis kādu ieslodzīto, kas, protams, bija nepieļaujami, bet tā bija individuāla, tas bija individuāls gadījums, un šis cilvēks tika saukts pie atbildības. Un tika izteikts vēl komentāri, pieņemsim, ka šiem ieslodzītiem nav nekādu, teiksim, izklājuši iespēju kaut kādas spēles spēlēt, mēs uz to rēģējām, un Jordānija, jāsaka, ir viena no retajām valstīm, kurā uh, mēs nodrošinām starptautiskām organizācijām piekļuvu mūsu dažādiem objektiem, un esmu lepns par to. Es nesaku, ka mums nav nekādu kļūdu un uh, nepareizību, bet uh, runājot par visu šo politisko nostādni, mēs nepiekrītam šīm kļūdām un nepareizībām, un es domāju, ka tam vajadzētu pievērst uzmanību. Bet noteikti Human Rights Watch uh, sniegto informāciju, jūs droši vien to ņemsiet vērā un uztversiet tā, kā viņi arī to pasniedz. Mans ierosinājums, mans tāds uh, pieticīgs aicinājums būtu tāds - atbrauciet un apmeklējiet Jordāniju. Ah, es atvainojos, saka runātājs, jūs runājat par Freedom House, par šo organizāciju, jebkurā gadījumā. Tālāk, nākošais jautājums par Irānu. Es ceru, ka Human Rights Watch nedomā, ka es viņus tagad šeit aprunāju. Uh, Es saklausīju jautājumā Human Rights Watch. Es respektēju visas organizācijas, bet es domāju, ka cilvēkiem pašiem vajag atbraukt, pastīties, kas notiek pie mūsu, kas mūsu valstī notiek, tāpat um, izlasiet mūsu konstitūciju. Irāna tātad. Domāju, ka tā ir tēma, kas turpinās atgriezties. Uh, mūsu diskusijās mēs uzskatām, ka jebkurai valstī ir tiesības uh, uh, mierīgiem mērķiem izstrādāt savu kodolu programmu bet eh, jāsaka, ka ir pieaudzis eh, spiediens un spriedze eh, līča valstīs. Notiek centieni iejaukties valsts iekšējās lietās. Es domāju, ka mums vajadzētu tiešām šo dialogu vienreiz atrisināt un darīt iespējamo, lai izvairītos no tālākas militāras eskalācijas, kas mūs satrauc, ka Irānas kodolu ieroču programma ne tikai destabilizēs reģionu, bet ka tas atkal veicinās bruņošanās sacensību reģionā. Un kā jau es vakar norādīju, mums vajadzētu pasludināt tuvējos austrums kā zonu, kas ir brīva no masu, no masu iznīcināšanas līdzekļiem. Propozīcijas atbildēja tālāk. Nākošais jautājums - sievietis Jordānijā. Viņām ir noteikti ļoti svarīga loma sabiedrībā. Karaliene ir ļoti labs piemērs, bet, ja mēs raugamies uz sieviešu organizācijām, uh, sievietēm parlamentā, ir sievietes uh, ministru kabinetā, ir sievietes, uh, kas ir darbojas pilsoniskās sabiedrības organizācijās un sabiedrībā. Jordānijā mums ir arī Nacionālā komiteja sieviešu tiesību jautājumos un uh, pilnīgi noteikti ir sieviešu uh, asociācijas un sievietes cil civilajā sabiedrībā ir tāds kā atsauces punkts. Uh, izstrādājot vēlēšanu likumus eh, vai vienalga kādās aktivitātēs, eh, sieviešu loma ir vienmēr bijis ļoti svarīga dažādos dialogu procesos, arī ieskaitot par konstitūciju. Un, protams, dzimuma līdztiesība. Mēs, eh, cik labi spējam, arī ņemam vēram šo principu tālāk par Fatas un Hamas samierināšanu. Es tikos ar abas kungu, kad viņš atgriezās no Kairas 23. datumā, uzdevu viņam jautājumu par, sanīks, par sanāksmi ar Mašādu. Viņš aprakstīja tās viedokļa atšķirības, kādas viņiem bija otrajā sanāksmē. Pirmajā sanāksmē viss bija tā ļoti eiforiski, bet otrā sanāksmē, es domāju, viņi centās, viņi saskārās ar konkrētām grūtībām un zināmiem izaicinājumiem, problēmām, un te es domāju, ka strīdus ābols par vēlēšanām, kad tās notiks. Abas kungs norādīja, ka viņa valdība ir pie, nospraudus mērķi, ka viņš būs premjerministrs, un Viņi ir nospraužuši pozīciju, ka viņi nesadarbosies ar vienu vai otru frakciju un ka viņa eh, kabinets ministriem būs eh, jāīstenos konkrēta pozīcija un jāatsakās no vardarbības un tā tālāk. Neizskatās, ka tas viss būs tā viegli īstenojams, bet šķiet, eh, ka ir skaidrs, ka abas ir norādījis, ka samierināšanās nav pretrunā mieram ir nepieciešama vienota Palestīna, lai varētu risināt ekonomiskos un citus uh, izaicinājumus uh, rietumkrastā un uh, gāzes sektorā. Detalizētas dziļas reformas un palestīnieši, kas uh, E, cieši no diskriminācijas Jordānijā vai ir nelabvēlīgos apstākļos. Nezinu, vai es varētu piekrist šādiem apgalvojumiem. Jordānieši, kas ir e, palestīniešu izcelsmes, viņi ir būtisks elements mūsu sabiedrībā un nedomāju, ka šī vārda diskriminācija lietošana attiecībā uz viņiem tādā vispārīgā veidā būtu korekta, bet es e, piefiksēju jūsu bāžas. Galu galā man šķiet, ir jāņem vērā viens uh, pamatelements. Jordānija ir tāds kā liels katls. Jordānieši ir uh, ar austrumkasta izcēlesmi, palestīnas izcēlesmes jordānieši, kas ir gan bēgļi, un viņi nav bēgļi vienlaicīgi. Ir 1,9 miljonu nereģistrētu eh, bēgļu, kuriem ir Jordānijas nacionalitāte un pases, bet tas neizslēdz viņu tiesības izvēlēties tad, kad laiks pienāks, uh, ka viņiem varbūt būs tiesības un iespēja atgriezties. Un tas ir viens no jautājumiem arī sarunās par Izrēnu un Izrēlu un Palestīnu. Bet līdz tam laikam viņi būs uh, Jordānijas pilsoņi, ir, viņi ir funkcionējuši pilsoņi, kas darbojas valsts un privātā sektorā, ieņem dažādus amatus, viņi ir biznesa uh, apriņķu pārstāvis, sievietes, vīrieši, un ļoti neakurāti būtu teikt, ka pret viņiem notiek kaut kāda diskriminācija. Varbūt uh, viņu pārstāvniecība parlamentā varētu radīt dažas jautājumas zīmes, un es domāju, ka viņa maistāta karalis ir jau norādījis, ka mēs ceram, ka jaunais vēlēšana likums uh, parlamentā arī atspogļos demokrātiskās realitātes, varbūt precīzāk. Tālāk palīdzība Jordānijai, vai tā, vai tā ir kaut kādi nosacījumi? Uh, Eh, teiksim, vai tā nāk no Saudārābijas vai Eiropas Savienības, vai tur ir kaut kādas atšķirības. Nē, nav nekāda nosacījuma ne pozitīvā, ne negatīvā no izteiksmē. Ir eh, tāds uzskats, ka Jordānija rīkojas eh, atbilstoši un pareizi. Pagājušā gadā mēs saņēmām vairāk kā miljārdu dolāru no Saudārābijas, un jautājums, ko mēs saņemam, ir, kur tad šis miljards aiziet, un kad mēs pastāstījām, kas notika ar gāzi, kas notika ar naftas cenām, tad uh, Es domāju, skaidri redzams, kur šie līdzekļi aizgāja. Tāda ir mūsu problēma Jordānā. Galvenā problēma ir uh, enerģijas uh, rēķins. Tāpat arī bezdarbs. Bet, ja jūsu valsts cieš no papildus izmaksām 2 miljārdu, tāpēc, ka trūkst resursu un gāzes pārāvumu, tad tā palīdzība, ko mēs saņemam no Saudarābijas un Eiropas Savienības, tā tik tiešām ir jāizmanto uh, šajā virzienā. Tā tad nekāda nosacījuma nav Un eh, es domāju, ka šī reforma ir tāda proaktīva rakstura, kas pie mums notiek, un nevis mēs rēģējam uz kaut kādiem notikušiem faktiem. Mums ir programma, kas saucas vairāk, eh, lai panāktu vēl vairāk. Es domāju, ka vajadzētu novērtēt, eh, ko valstis veic un cenšas panākt, nepieļaujot vardarbību. Uh, un uh, nepielietojot konvencionālas metodas uh, brīvības apspriešanai. Kāds te uzdeva jautājumu arī par uh, preses brīvību vai izteiksmes brīvību. Es tiešām ceru, ka jūs kādu reizi atlicināsiet pusstundiņu turpmākajās dienās un izskatiet mūsu tīmekļa vietnes. Es aicinātu jūs to darīt mē, mūs kā valdības pārstāvis uh, kritizē, uzbrūk. Bieži vien ir nepatiesi apvainojumi un uzbrukumi. Varbūt mums tagad vajadzētu ierosināt uh, un norādīt žurnālistiem, ka tā nav brīvība. Brīvība nozīmē, ka tiek sniegta precīza informācija un ir uh, godīgs patiesības atspoguļojums, bet, ja Jūs palūkojaties uz tām brīvībām, kādas mums ir Jordānijā, tīmekļa vietnēm, laikrakstiem. tā ir brīvība, kas ir vēl daudz tālāk aizvirzīsies nekā varbūt dažviet jums Eiropā, bet labi, lai nu tā būtu, protams, visur ir jābūt zināmai regulācijai. Um, um, will we provide uh, a home to um... Tālāk runājot par uh, Hamas un par šīs vietnes nodrošināšanu, Harits Mašals ir uh, viesojies, ir Hamas pārstāvi, kuriem ir Jordānijas pilsonība. Mēs šeit nerunājam par kaut kādiem Hamas birojiem uh, uh Jordānijā. Pirms 99. gada viņiem bija biroji mūsu valstī, bet tagad nav tādas runas par kādiem birojiem vai pārstāvniecībām. Un šī samierināšanās, pa ko jau es runāju, Process ir ļoti sarežģīts, bet gal galā prezidents abas šo procesu virza, tā ir viņa darba kārtība. Mūsu attiecības ar Izraēlu nākošais jautājums. Jā, tās pastāv, tās ir. Esam strateģiski apņēmības pilni panākt uh, mieru ar Izraēlu. 94. gadā mēs parakstījām līgumu. Tas mēs cerējām būs miers, kas uh, būs auglīgs, un es domāju, ka daudzos veidos, divpusējā līmenī, tas arī bija ļoti labs, bet ideja bija panākt visaptvarošu mieru, un mēs joprojām uz to virzamies tā, lai mums būtu reģionālā sadarbība, lai mums būtu reģionālā labklājība. Es domāju, ka tas mums ir svarīgākais. Uh, islamiskas valstī, valdības. Kāds uzdev jautājumu par šīm islamistiskajām valdībām? Um, uh, Jā, te bija jautājums par šīm islāma valdībām. E, mēs vēl nezinām, vai Jordānijā būs islamistiska valdība, mums būs uh, vēlēšana likums, mums būs vēlēšanas, un Vēlēšanas eh, noteiks to, kas eh, un kāda būs eh, valdība. Mums ir monarhija, mēs šobrīd veidojam monarhiju, kas tāpat laikā ir parlamentāra demokrātija, bet gribu norādīt, ka raugoties uz arābu pavasaru, arābu pamošanos un visām šīm islāma valdībām, cilvēki aizmirst, ka mēs jau esam to visu Jordānijā piedzīvojuši. Musulmaņu brālība ir pastāvējusi kā politiskās dzīves realitāte vairāk kā 60 gadus un kā politiskā partija vairāk jau kā 25 gadus kopš 80. gada beigām, kad 89. gadā parlamentā mums bija uh, musulmaņa fronte. Viņiem bija 22 parlamentārieši no 80 un plus vēl 8-9, kas bija viņiem saistīti, tad apmēram 30 no 80. laikā. Uh, um, bija musulmaņu brālība, ir darbojusies kā politiskās uh, sistēmas uh, daļa, viņi ir kandidējuši vēlēšanās, uh, uzvarējuši, iegūši vietas, un uh, tas nav nekāds jauns politiskais spēks. Paldies! Nav ieslēgts zālē mikrofons. Vārds nākošam runātājiem paldies, kaut gan neesmu šīs komitejas eh, loceklis, es eh, darbojos Jordānijas draugu grupā, kā daudzi citi kolēģi šajā telpā. Es necitēšu seru Robertu Atkins, bet jāsaka, ka es darbojos šajā grupā, jo es arī jūsu valsti uzskatu par eh, cerības bāku ļoti tādā nestabilā reģionā. Man īpaši patika, ministra kungs, jūsu atsaucme. Uh, uz uh, šo uh, teicienu izmaiņas bez haosa. Un, manuprāt, tas ļoti labi apraksta procesu, ko piedzīvo jūsu valsts. Vēl, lai varbūt pastiprinātu šo frāzi, gribētu teikt, ka uh, izmaiņas bez asins izliešanas. Un situācija jūsu kaimiņu valstī Sīrijā ir tik ļoti savādāka, un es gribētu tiešām izteikt aicinājumu šai sakarībā, jo Sīrija ārkārtīgi mūs visus satrauc. Un mēs pozitīvi vērtējam proaktīvo nostāju Arābu līgā. Tāpat laikā gribētu dzirdēt no jums konkrētāk, kā jūs aicinat un uh, paredzat uh, nekavējoties pārstāt šo asins izliešanu, jo asins izliešana nedrīkst turpināties. Un noslēgumā ministra kungs gribētu pajautāt, Kā jūs domājat, eh, mūsu institūcija Eiropas parlaments varētu vislabāk atbalstīt eh, ļoti svarīgo demokrātijas veidošanas procesu jūsu valstī? Un ko jūs tik detalizēti aprakstījāt? Tātad, kā mēs varam jūs atbalstīt? Paldies! Jā, vielen dank, Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Arī es sveicu jūs, godātais ministra kungs. Jūs ļoti skaidri un precīzi atspoguļojāt situāciju. jāatzīst, ka šobrīd um, Sīrijā, protams, tiek um, apspiest opozīciju, un mums jājautā, kas varētu būt mūsu sarunas partneris. Tātad jāskatās, kā mēs atbalstām Arābu līgu, piedāvā arī tādu bruņotu opozīciju, un tāpat arī jautājums ir, kā jūs to tālāk redzat, kāds varētu būt risinājums. Un otrkārt, mēs esam, protams, par to, ka tiek izveidota Palestīnas valsts, bet kā jūs tad um, vērtējat Izraels eh, šobrīd uh, apmaiņu veidošanas politiku. Jo izskatās, ja viņi tā turpinās, tad no Palestīnas iespējamās valsts daudz kas nepaliks pāri. Šīs apmetnes tiek veidotas jau Palestīnas teritorijā tik dziļi iekšā, un tad izskatīsies, ka Palestīna varētu pēc teritorijas tā kā Šveicis ciers, vai viņi vispār spēs eksistēt kā valsts. Paldies! Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādātāji! Eh, jūs, ekscelence, jūsu pieredze eh, konstitūcijas atjaunošanā ir ārkārtīgi būtiska, droši vien ne tikai jums, bet tas būtu ļoti vērtīgi arī citās valstīs, kuras jau arī ir piedzīvojušas uh, arābu pavasaru. Un te es konkrēti runāju par Lībiju. Nu, pat es atgriezies no Lībijas, uh, mums bija delegācijas brauciens, un mūs tur ļoti pārsteidz tas, ka trūkst jau kādas pieredzes un zināšana par demokrātiju, ņemot vērā to, ka uh, jaunākais cilvēks, kas uh, ir piedalījies jau kādās vēlēšanās, šobrīd ir 70 gadus vecs, tāpēc, ka 42 gadus vispār nav notikuši nekādas vēlēšanas. Es pieņemu, ka jūsu pieredze būtu ārkārtīgi vērtīga. Uh, tāpēc gribu jautāt, vai ir kāds plāns palīdzēt Lībijai, lai viņi varētu attīstīt savu kapacitāti, izstrādāt konstitūciju un pēc tam veikt uh, vēlēšanas. Konkrētāks jautājums būs sekojošs par jūsu Uh, snieguma devumu Lībijas revolūcijā un par apmācību desmitiem tūkstošu eventuālo uh, policijas uh, spēku pārstāvis. Šie mācību kursi ir ārkārtīgi svarīgi, bet to mērķis ir atkal integrēt šos kaujiniekus policijas spēkos, bet problēma ir tāda, ka policijas struktūra šajā valstī nepastāv. Vai ir kāds projekts vai programma, kas varētu palīdzēt viņiem izveidot pamata struktūras, policijas spēku struktūras, kas pēc šīs kaujinieku reintegrācijas ļautu tātad šai struktūrai pastāvēt. Paldies! Vārds nākošam runātājam, paldies! Za otparto un partnersko govu. Paldies par eh, šo ļoti atvērto diskusiju šodien arī uzskatu, ka Jordānija, protams, nodarbojas ar jautājumiem, un tāpat arī reformas ir tūs Eiropas Savienībai. Abas puses vēlas, lai nodrošinātu pasaulē mieru un izaugsmu ekonomisko. Un līdz to man ir prieks, ka jūs kā referenti mm, uzsvērāt šeit arī, protams, reformu pozitīvo lomu. Bet kā jūs vērtējat līdz šajos centienus starpkultūru dialogam? Dialo Un kā jūs redzat, ko mēs vēl varētu uzlabot, lai nodrošinātu šo daudzveidību un to respektētu? Tātad mēs nerunājam tikai par atsevišķo kolektīvu, bet arī, protams, atsevišķo nav tautu identitāšu ievērošanu. Paldies! Um, first of all, may I thank you. Uh, paldies. Pirmkārtām gribu pateikties par jūsu ļoti uh, atklāto dialogu ar ārlietu komiteju. Otrām kārtām. Un uh, Jordāns, Jordānijas draugam tādu ir daudz, kad uh, mums bija privāta intervija ar viņu maistātu karali, kad mēs tikām uzaicināti, bijām braucienā uz jūsu valsti. Uh, galvenais uh, bāžu faktors bija attīstības tendences Irānā saistībā ar kodolprogrammu. Un karalis bija ļoti atklāts, es, protams, detalizēti neizklāstīšu šīs sarunas detaļas, bet arī viņam bija lielas bažas par to, manuprāt. Un es gribētu, vai jūs piekrītat šim viedoklim. Manuprāt, situācija ir tik bīstama, kāda tā nav bijusi pēdējo 50 gadu laikā. Jūs atsaucāties uz uh, to, ka tas ir prioritārs svarīgākais jautājums - atrisināt šo vēsturisko jautājumu starp uh, palestīniešiem un Izrēlu, bet es domāju, ka šis jautājums nobāla pret to fonu, pret to, kas var notikt eh, reģionā plašāk eh, starp Izrēlu un Irānu. Domāju, ka šobrīd esam ļoti bīstamas situācijas priekšā. Un uh, esam turpat vai uz, uh, nu, ja nu, ja nu ne reģionāla kara, tad uh, turpat vai reģionāla kara uh, sliekšņa. Paldies! Es arī vēlos uzdot papildus jautājumu. Mēs runājam par šo kvartetu. Vai jūs varētu arī tad sniegt no savas puses kādu atzinumu par to, kā jūs redzat šīs attiecības ar Arābu līgu un uh, kvartetu? Kā to varētu labāk tad nodrošināt? Te ir visdažādākās ceļakārtas un reformu plāni. Un es zinu arī, ka um, tas, kas reāli darbotos, varētu būt reāli šīs visas lietas apkopot un tādēļ nodrošināt veiksmīgu iznākumu. Varbūt jūs varētu sniegt savu atzinumu par šo. Ko mēs no Eiropas puses varētu darīt labāk, lai šī sadarbība tiešām būtu reāla un būtu labi rezultāti. Paldies jums atstāvēs, lūdzu. Thank you very much. Vēlreiz paldies par ļoti saturīgiem jautājumiem. Sākšu tur, kur iepriekš pabeidzu. Tātad vēlreiz paldies par atsauc uz uh, izmaiņām bez haosa, izmaiņām bez uh, asins izliešanas, bet uh, jā, tā ir Jordānija, tā ir mūsu apņēmība, to mēs turpināsim. Daudzi jau kopš Arābu pavasara sākuma ir atz, atzīmējuši Un Jordānijā, jāsaka, mums jau bija demonstrācijas pirms arābu pavasara sākšanās. Un Jordānija ir demonstrējusi savu nostāju, tāpēc, ka mums pastāv vārda brīvība, bet, kā es teicu, demonstrācijas mūsu valstī sākās jau pirms šīs aktīvās arābu pavasara izpausmes. Un uh, mūsu policijas spēki aizstāvēja šos demonstrētājus. Uh, Tāda ir mūsu nostāja. Tālāk par Sīriju, kā lai pārstāj asins izliešana. Jūs zinat, ka mēs visi ar šausmām vērojam to, kas notiek Sīrijā ikdienā. Šie attēli, ko mēs redzam televīzijas ekrānos katru dienu, sieviešu, sievu, kliedzieni, bērni. Bet nevienam nav burvina ujiņas, neviens to nevar tā pārtraukt vienā dienā. Uh, ir nepieciešama absolūta apņēmība no mums visiem, lai pārtrauktu šos notikumus. Jā, to mēs arī cenšamies Arābu līgā. Plāns, ko Arābu līga iesniedz pirms dažiem mēnešiem Sīrijai, lai Sīrija kā valsts iziet no šīs krīzes, bija ļoti labs. Mēs uh, arī piekritām šim plānam, turpinājām darbu Arābu līgā tā, lai varētu novērst šo uh, ārējo militāro intervenciju, kas vēl vairāk destabilizētu reģionu, un plāns bija ļoti detalizēts, ja mēs pie tā atgriežamies. Tātad nepātrau, eh, nekavējoša vardarbības pārtraukšana, tas bija pirmais aicinājums. Tāpat eh, beigt eh, pārstāt nogalināšanu, atsaukt militāros spēkus no, pilsēn, no pilsētām un ciematiem, lai ierastos starptautiskie masu mēdīju pārstāvi, lai starptautiskas organizācijas varētu ierasties un palīdzētu, lai varētu sniegt humanitāro palīdzību. Dialogu uzsākšana ar opozīciju, un ja jūs atceraties vienu iepriekšējām Arābu līgas rezolūcijām, tā bija, paredzē, bija paredzēts, ka Bet eh, toreiz tā rezolūcija netika pieņemta, un uh, Pēdējā rezolūcija no Arābu līgas puses bija tāda, mēs plānojām, ka mēs griezīsimies pie drošības padomas un tad arī pēc tam uh, ģenerāla asamblējā un tur mēs panāksim apstiprinājumu. Un tur tika detalizēti norādīts, kā nepa, nekavējoties izveidot Nacionālās vienotības uh, valdību, tika nospraustas prasības. Domāju, ka tā ir mūsu labākā opcija, labākā iespēja. Tātad turpināt šo darbu, atkārtot, un vakar jau es to teicu, un uh, Mums ir jāturpina pastāvēt uz šo politisko risinājumu, lai novērstu vēl tālāk katastrofas pasliktināšanos. Tātad mēs turpināsim šo darbu un uh, viens no maniem kolēģiem, kāds ir uh, valsts, uh, ievērams ārlietu ministrs, norādīja, ka mēs vienkārši nevaram tikai nākt lejā ar paziņojumiem, paziņojumiem un tikai vērot, kā asins izliešana turpinās. Ir daži, kas uh, ārlietu ministri arā pasaulē, kas ir uh, aicinājuši, izteikuši aicinājumus nemierniekiem, bet uh, gal galā tas tomēr būs politisks risinājums, kas varētu pārtraukt šo asins izliešanu. Mēs ceram, ka Sīrijas varas iestādes būs sapratušas, ka nav gals tam visam paredzams un nav iespējams turpināt tā, kā viss notiek. Nevar turpināt nogalināšanu katru dienu, jo vienu dienu, vienreiz būs šī situācija jāatrisina. Būs par to jāatbild, būs jāsas, e, Jāsamierina cilvēki. Un runāju tālāk par uh, Sīrijas opozīciju, kas arī ir bijis sarunu dalībnieks. Uh, Tunisijā notika Sīrijas draugu sanāksme, un tāpēc, ka mēs joprojām nezinām, kas ietilpst šajos Sīrijas opozīcijas spēkos, mēs negribam piedalīties kaut kādos iekšējās, uh, iekš, iekšējās debatēs. Bet jāpagaida, kamēr opozīcija norganizēsies kā tāda vienota struktūra, un tad eh, mēs Sīrijas Nacionālo padomu atzīsim kā sīriešu eh, leģitīmu pārstāvi miera meklējumos. Tātad viņus var atzīt konkrētā kontekstā, un mēs ceram, ka šī Sīrijas eh, tautas padome noformēsies. Tālāk par iedzīvotāju izvietošanas politiku. Pas, pastāvē pastāv Um, nostāja, ka šī Izraels nometņa politika ir nelegāla. Un izmaiņas uz vietas atkal notiek katru dienu. Un, uh, kā jūs teicāt, situācija tikai pasliktinās, jo tad, kad jūs runājat par Palestīnas robežām, tad kur tad lai velk šīs robežas? Bet Jordānijā mēs uzskatām, ka. Tāpēc, ka pastāv šī reālā situācija, pastāv šīs nelegālās nometnes, Vienīgais veids, kā to reāli pārtraukt, ir noslēdzot, eh, nekavējoties līgumu par robežām un drošību, bet to mēs jau atkārtojam pēdējos pāris gadus, eh, kopš 2009. gada arī, kad es eh, Iepriekšējā reizē biju šeit uh, Eiropas parlamentā, es arī tūlēt norādīju, ka mēs cenšamies uh, uz tādām ātrām sliedēm uzlikt uh, šo robežu un drošības jautājumu un nesasaistīt uh, to ar citiem status jautājumiem, kaut, lai, lai nestoties, cik svarīgi tie ir. Tātad jānoslēdz vienošanās par uh, robežām, teiksim, 3-6 mēnešu laikā. Tagad atkal mēs, jāsaka, to pašu sakam. Un mūsuprāt, tad, kad jūs zinat, kur ir robežas, kur ir šīs līnijas, tad uh, jebkura puse, kas būvē un atrodas līnijas nepareizajā pusē, tad viņi iet uh, pretī nolīgumam. Es domāju, ka tas ir vienīgais. Uh, veids, jo ja mēs tikai izdodam kaut kādus paziņojumus eh, pret eh, šīm eh, nometnēm, tad tas process kļūst pilnīgi neauglīgs. Tālāk Lībija. Mēs apmeklējām Lībiju. Protams, viņi ļoti pozitīvi vērtē mūsu palīdzību mm, viņu grūtajos laikos. Arī pagājušā gadā es oktobrī biju Lībijā, un mums bija liela delegācija, kur vadīja arābu līgas viens no ministriem. Lībija un Jordānija ir, zināmā mērā, līdzīgas valstis. Vismaz mūsu pasaules daļā ir daudz eh, kultūras eh, līdzību. Arābi 13., 14., 15. gadsimtā, tad, kad viņi virzījās uz rietumiem, uz eh, Ziemeļāfriku, viņi bija kamieļu uh, audzētāji un viņa gāja pa ceļu gar, gar, gar viņa ceļš virzījās gar Ēģipti, caur uh, Lībiju, un ja jūs runājat Lībijā ar beduīniem, tad jūs varat dzirdēt, ka viņu akcents ir ļoti līdzīgs to beduīnu akcentam, kas dzīvo Jordānijā un uh, Ziemeļjordānas mm, pussalā. Un šī saikne, tā tad radniecība starp jordāniešiem un Lībijas iedzīvotājiem ir ļoti liela. Mēs, protams, gribam, lai Jordānijai būtu um, ietekme Lībijā. Daži runā par rekonstrukcijas, par pārbūves uh, spēkiem Lībijā, bet, manuprāt, šeit nav nekāda pārbūves, tur ir būvēšana jāsāk, jo viņiem nav nekā, viņiem nav ne ministrija, ne konstitūcijas, viņiem nav nekā. Uh, Mēs sniegsim palīdzību, cik to spēsim. Protams, esam spēruši jau būtiskus soļus, esam palīdzējuši medicīniskā ziņā, mēs esam izveidojuši Bengāzī uh, slimnīcu. Mēs to saucam par tādu kā karu hospitālu, bet tā ir uh, permanenta slimnīca. Tā atrodas uh, ēkā, un tur tiek uh, ārstēti tūkstošiem lībiešu, kuriem ārkārtīgi nepieciešama rehabilitācija, daudz cilvēku ar zaudētiem ķermeņa locekļiem un ievainoti. Tātad medicīniskā ziņā, celtniecībā, apmācībā, jā, tur mēs palīdzam, mēs apmācīsim savās apmācības iestādēs Jordānijā ar modernām metodēm, Lībijas policistus palīdzēsim ar cilvēku resursu kapacitātes attīstīšanu un varbūt tīri arī ar juridisko pusi visām lietām, teiksim, lai veidot arī tādu modernu domu un izpratni šai ziņā. Mēs uh, strādājam ar viņiem un viņi ir pelnījuši mūsu kolektīvu atbalstu. Cienīties, kungs, es nesapratu varbūt uh, jūsu jautājumu par dažādību, diversity. Tā tad uh, cieņa pret, uh, dažā, cieņa pret minoritātēm. Uh, sakrunātājs no zāles Ēģiptes kontekstā, teiksim, minoritāšu respektēšana un dažādības respektēšana. Jā, saka ministra kungs, dažādība tieši ir parādījis, par, padarījis arābu pasauli tik dažādu. Jordānijā. Eh, Jordānija sauc par tādu lielu katlu, jo tur ir musulmaņi un kristieši un eh, armēņi un eh, Tas, manuprāt, ir eh, tāpat arī Lībijā un Sīrijā un Ēģiptē, varbūt nedaudz mazāk, jo tā ir tāda vienotāka, bet arī tur ir kristieši un musulmaņi, tīri, bet no etniskās puses. Bet kultūru dažādība, manuprāt, eh, ir vienojošs faktors, nevis šķeļošs. Tāda ir mūsu nostāja. Un uh, karaliskā maistāte ir, uh, jāsaka, vadošais šajā ziņā. Viņš arī ir viņa nostāja tāda, ka dažādām etniskajām un reliģiskajām kopienām ir jāsadzīvo. Es domāju, ka dažādība ir bagāta un bagātinoša. Un uh, man te nu patika dot zīme, ka es diezgan ilgi jau esmu izteicies, bet uh, vēl kāds norādīja ka attīstības tendences Irānā varbūt ir bīstamāks nekā jebkad iepriekš. Jā, atceros, kurš man uzdev šo jautājumu, ka tas padara mūsu pasauli daudz bīstamāku. Es domāju, ka spriedze eh, līča reģionā un šīs sarkanās līnijas, ko valsts ir iezīmējuši, vai nu tie būtu rietumi vai Izravēla, vai tas saistītos ar kodolprogrammu vai ar eh, kādu iejaukšanos vai jā, jāpiekrīt, ka mēs dzīvojam tādos ļoti saspringtos laikos un ka mēs nedrīkstam aizmirst plašāku kontekstu. Mēs nerunājam tikai par tuvējiem austrumiem, un pie tā ir jāstrādā kvartets un arāba līga. Es domāju, jā, mums ir nepieciešama kaut kāda formula, lai mums būtu lielāka ietekme eh, no arāba līgas puses, no Eiropas Savienības puses, eh, vai tas būtu kvarteta ietvaros vai kā savādāk individuāli. Un atgriežoties pie jūsu jautājumu, jūs arī minējāt eh, kvartetu un par Tonī Blēra dzīves padarīšanu tādu komfortablāku. Es domāju, ka kvartets, eh, kvartets pārstāv Eiropas Savienību, ASV, Krieviju. Kā tas var būt ļoti efektīvs instruments, lai tā teikt, uzspiestu risinājumu cilvēkiem valstī, ja viņi nespēja to paši rast. Un es šeit domāju par uzspiešanu pozitīvā izteiksmē. Mēs eh, zinām, ka palestīnieši un izrēlieši grib mieru. Mēs visi esam redzējuši, ka viņi jau ir tik tuvu šī miera procesa pabeigšanai un nespēja to pabeigt. Un es domāju, ka varbūt laiks ir pienācis vienkārši viņus vadīt un pateikt, ka tas būtu noderīgi un labi mums visiem, jo gal galā mēs visi esam interesētās puses šajā miera procesā un mēs ciešam no šī miera trūkuma. Jau agrāk ir daudzkārt ticis tic norādīts, ka ja viņi paši to nevar izdarīt, tad uh, palīdziet viņiem un uh, Mums ir jāpalīdz. Pasaule būtu daudz drošāka, ja mums būtu mieru tuvējos austrumos. Tāpēc pateicos par malu veltīto laiku. Ceru, ka neesmu pārsniedzis sev atļautu izteikšanās laiku. Paldies, ministrs kungs! For... Paldies jums par um, jūsu šodienas ieguldījumu debatēs, par jūsu ierosinēm, par debatēm, uh, idejām un uh, paldies, ka atnācāt. Manuprāt, mēs turpināsim arī šīs diskusijas, un tas ir veids, kā mēs arī varam apvienot jūsu valsts stabilitāti un jūsu valsts reformām, lai tās patiešām nozīmētu arī tiesiskas valsts nodošināšanu, tad demokrātija, tiesiska valsts ir tiešām interesanti pieredze. Tas, ko jūs piedzīvojat šobrīd, un tieši tāpēc jūsu centieni un eh, pārliecināts arī par labiem rezultātiem. Tas kalpos arī par labu pamatu visam reģionam. Paldies! Well, my friends, we have to continue and we have... Draugi, mums ir jāturpina. Saspringta darba kārtība, jo mums viss jāpagūst, visu pabeigt līdz 6.30. It's always difficult with celebrities, you know, so. Vienmēr sarežģīti, ja jums tik smal uh, eh, cieniem viesi. Protams, tas prasa laiku, kamēr izveidinās vēl viņu aurus. Un... Nu, labi, tad pie sava darba. Jums pa Melnkalni. Ja Tanoks, Tanoka kungs ir šeit, viņš ir atguvies, no, tad došu viņam vārdu. 5 minūtes, lūdzu. Ļoti precīzi, 5 minūtes nevairāk. Jā, paldies, šausmīgi trokšņai te, bet nu neko. Mana otrā rezolūcija, ko esmu sagatavojis, un es ar vienu arī piektu turos pie iepriekšējās arī pozīcijas, kā Melkalni, kā kandidāta valsts, protams, tas ir visam skaidrs jautājums, līdz ar to mums ir skaidri jānovēro arī viņa, mm, viņu progress, domājot par iestāšanos progresu Eiropas Savienībai tuvināšanās. Uh, Un katrā ziņā mēs uzskatām, ka vienmēr varam teikt, jo, mm, jo maza valsts uzreiz pievilcīga un skaisti. Nu, jo 2008. gadā viņi pieteicās kā kandidāta valsts, 2009. gadā saņēma bezvīzu režīmu Schengens valstīm, 2010. gadā tika pārakstīts stabilizācijas un asociācijas nolīgums, un tagad uh, viņa, var teikt, ir kļūsi tajā brīdī asociētā, dalība, uh, asociētā valsts, Eiropas Savienības asociētā valsts. Pēc tam 2010. gada decembrī padome tomēr nolēma apturēt mm, sarunu uzsākšanas procesu, kas bija liela vilšanās Melkalnē. Es uzskatu, ka tas bija politiski motivēts lēmums, drīzāk balstoties uz iekšpolitikas lēmumiem eh, divās lielās valstīs, nevis īstenībā tas, ka Melkalna nebūtu paveikusi zinām pieprasīto progresu. Visi salīdzinoši atskaits kritēriji un visi kritēriji bija pilnībā ievērot, kuras komisija bija noteikusi 17 galvenais jomās. Uh, kur Melnkalne īstenībā bija ļoti smagi strādājusi, lai tiešām nodrošinātu atbilstību komisijas prasībām, un komisija pati bija atzinīgi novērtējusi panāktās reformas. Šīs septiņas galvenās jomas nozīmēja uzlabot parlamenta darbu un elektorātu, jeb ievēlēšanas kārtību, administratīvā darba efektivitāte, um, līdz šim tā bija ļoti Eh, elastīga varbūt tagad neatkarīga tiesa sistēma, korupcijas apkarošana, organizētās nociecības apkarošana, mediju brīvības nodrošināšana un sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Un man rezolūcija pār aktuālo progresu ziņojumu, tā arī tieši pievērš galvenos akcents demokrātijai, saprotot, ka Eirozonas krīze turpinās, Melkalna arī izmanto eiro kā savu valūtu, lai gan viņa, protams, nav Eirozonas dalībvalsts un līdzinā recesija, ko piedzīvo valsts, uh, nozīmē, ka viņam ir jāizsnara nopietnas pensiju reformas un ir jāatbrīvo valsts no lielās birokrātijas, lai ierošinātu mazos vidējos uzņēmumus un to darbību un reizē arī nodrošinātu ekonomisku izaugsmē. Melnkalne arī nesam ievienojās Pasaules tirdzniecības organizācijai un uh, Tas notika pagājušā gada decembrī, un arī Kopenhāgenes kriterija, kas ir iestāšanās pamatnoteikumi, pamatkritēriji, lūk, viņi to ir arī atrisinājuši. Tad mēs runājam par starptautiskajām attiecībām. Atšķirībā no Maķedonijas vai Bosnijas Hercegovinas, Melkalna ir diezgan etniski kohēz, eh, jeb saliedēta valsts. Un mēs skatāmies gan arī, protams, tad šie reliģiskie un dažādi veidi mm, cilvēku šķirošie kritēriji, Viņiem mm, tagad īstenībā ir tādi jau konsolidēti, atsakoties arī no kara rētām, kuras viņi piedzīvojuši pirms vairākiem gadiem. Un daudzi jautājumi tad ir izskaitīti arī manā sagatavotā rezolūcijā. Īpaši situācija ir par Podgorīts, un tas jautājums arī ir atrisināts. Skan ar vien, protams, prasība, lai nodrošina lielāku caurskatāmību enerģētikas politikā, un tāpat arī, lai atteiktos no vidē ļoti kaitīgās eh, hidroelektrostacijas, Turklāt Melkona ir ļoti pilcīga turisma valsts, apdulinoši skaista valsts, un līdz ar to mēs uzskatām, ka tas ir vēl jāuzceļ, tāpat arī jāuzceļ korupcijas nelaime eh, privatizācijas procesā. Tāpat arī nevēlamās citas parādības, kas skaitās ar draudiem žurnālistiem un mediju brīvības ievērošanu. Katrā ziņā Melkona uzskata, ka paraugu un čempionu citiem reģionālai sadarbībai, kas ir vēsta uz problēmu atrisināšanu nodrošinot Horvātijas problēmas atrisināšanu. Horvātija tā ir vērsties starptautiskajā tiesā, un tāpat arī viņi ir nodrošinājuši koordinātoru, koordinātoru lomu cīņā pret organizēto noziedzību. Pagājušo gadu Melkalne pabeidza arī noslēdz piedošanu šādas parakstīja uh, savstarpējos izdošanas eh, līgumus ar Serbiju, Horvātiju un Bosniju Hercegovinu. Līdz to mm, viņi ir paraugs un līdz ar to Mēs uzskatām, ka 2012. gadā sarunām ir jāsākas, kā tas arī oficiāli pasludināts. Līdz ar to es nodotu jums savu rezolūciju, un es ceru, ka piedāvātie četri kompromisa grozījumi, par kuriem panācām vienošanos vakardien, arī iekļauj visus galvenos jūsu apsvērumus. Līdz ar to es esmu mēģinājis iekļaut visus iespējamos 75 grozījumus, kas īstenībā man likās pārsteidzoši liels skaits. Paldies! Thank you very much. Um, and now I would invite. Paldies, un tagad laiks debatēm. Um, vārds ēnu referentiem katram divas minūtes. Lūdzu, ļoti precīzi divas minūtes. Mrs. Ibrisagic, you have first the floor. Thank you, sir. Oh, I will try. Paldies. Es piekrītu Tanok kungam, ka Melkalna tiešām ir um, veiksmas stāsts. Tāpēc arī apsveicu Tano kungu par to, ka viņš ļoti labi sagatavoja šo tekstu, bija ļoti labi, tātad arī kā nu referentēja ar viņu sadarboties, jo galu galā mums ar referentiem bija liela vienprātība. Un es atbalstu šos kompromisu grozījumus un atbalstu viņa iezīmēto ainu. Paldies Tanokungam, paldies visiem ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo darbu un par vienošanos, kas esam panākuši. Paldies! Paldies jums! Fermkungs. Jā, es arī no savas grupas uh, vārdā gribu norādīt paldies um, Tanaka kungam. Mēs esam panākuši ļoti labu vienošanos, kompromisu grozījums atspoguļo. Tātad svarīgākās lietas - tieslietas, korupcija, brīvība, tie, mediju brīvība un cilvēktiesības un cits. Uzskatu, ka ziņojums ļoti precīzi norāda, ka kandidātu valstis ir jāvērtē tikai balstoties uz to īpašajām situāciju, jeb viņu pašu nopelniem, un nekādā ziņā nedrīkst sasaistīt viņu progresu ar citu dalību valstu situāciju. Un mēs ļoti to gribējām skaidri norobežot. Uh, Turklāt arī referents ļoti atcinīgi ir vērtējies un ņēmis vērā daudzos grozījumus, un mēs norādām no savas puses, ka, protams, ir jānodrošina lielāka sabiedrības pieejamība valsts eh, iekārtē, eh, administrācijai, un tāpat ir arī jānodrošina, ka pilsoniskā sabiedrība, arotbiedrības un um, ir jās, jādod viņam lielāks iespējas. Nu, es neesmu pārliecināts, ka Tano kungs to pilnībā atbalsta, bet tomēr viņš ir sadzirdējis mūsu balsi. Un kopā ar Lunašķēnu kungu es domāju, ka viņi arī vēl nedaudz pateiks arī par LGBT tiesībām un arī vidas tiesībām, nu tad mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Tā kā labi, jautājums ir par to, vai mēs tā ļoti kritiski vai pārāk pielaidīgi vērtējam Melkalni. Uh, Drīzāk, es domāju, mums ir izdevies panākt labs līdzsvars. Mums ir izdevies panākt šo līdzsvaru, un līdz ar to nonācām pozitīvu signālu, ka mēs novērtējam Melnkalnes centienus atbilst visiem kritērijiem, un no otras puses mēs tomēr kritiski vērtējam situāciju un ļoti kritiski izsakamies par situāciju atsevišķās jomās un norakā, norādām, kur jāpanāk uzlabojumi. Ir jāpanāk spēcīgāk reformu īstenošanas rādītāji, īpaši nodrošināt tiesiskumu, ir ievērošana, korupcijas apkarošana, organizētās nodziedzības apkarošana un vēl citi jautājumi. Paldies! Vaigala kungs tālāk, lūdzu. Jā, paldies. Es vēlētos vispirms pateikties mūsu referentam Tanokungam. Manuprāt, viņš pabeidz izcilu darbu. Rezultāts ir ļoti pozitīvs, labs. Tas ir ļoti līdzsvarots uh, ziņojums. Man nepārsteidz daudzie grozījumi, jo uh, īstenībā šis skaits pat var teikt ir mazs salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem ziņojumiem. Un es varu apsveikt referentu, kas ļoti cieši sadarbojas ar mums ēnu referentiem, un līdz ar to apkopoja dažādās idejas arī kompromisu grozījumos, un ļoti iecietīgi izturējās pret mūsu arī piedāvātām idejām, kuras varbūt nebija pieņemams visiem. Domāju, ka mēs līdz ar to esam nodrošinājuši pareizu atspoguļojumu, ļoti labu atspoguļojumu par valsti, kura ir arī veikusi savus mājasdarbus un līdz ar to, kas ir panākusi arī šo iekšējo saliedētību nacionālā līmenī. Līdz ar to iezīmējot savus nākotnes izredzes Eiropā. Es apsveicu Melkalni par tās ieguldījumi, ieguldījumu labu kaimiņu attiecību veidošanā un stabilitātes nodrošināšanā reģionā. Viss vēl nav padarīts. Lietas ir jāturpina, lai nodrošinātu tiesisko ietvaru, likumdošanu, apkarojot noziedzību un uh, korupciju. Tas šobrīd tiek darīts, to mēs arī uh, redzam, ka tas tiek īstenots. Turklāt ir vēl lietas, ko mēs vēlamies, lai uzlabotu Melkalni, piemēram, žurnālistu darba brīvība. Atskatoties īpašajiem atsevišķiem negadījumiem, kas ir bijuši vērsti pret presi, tomēr uzskat līdzīgi arī citi ēnu referenti, kam ir pienācis laiks un Melkalni ir pamats mums tiešām arī viņam dod šo iespēju uzsākt sarunas par šo ļoti sāpīgo, bet tomēr svarīgo ceļu iestāties Eiropas Savienībā. Paldies! Lunača kundze tālāk. Paldies! Es arī vēlos pateikties Tanokungam par darbu. un ziņojumu sagatavošanu un atspoguļošanu un par viņu atvērtību kompromisiem. Tiešām arī apsveicam, ka parlaments kopā uh, atbalsta Melkalnas sarunu uzsākšanu pirms vasaras jau. Daži jautājumi, kā tieslietu sistēma, juridiskās lietas, korupcijas apkarošana, katrā ziņā arī to mēs risināsim sarunu ceļā 23. un 24. sarunas atvēršanas laikā. Tomēr, atsaucoties arī, ko kolēģis Ferms norādīja, vai mēs tad esam pārāk pielā, slavinoši vai pārāk kritiski es domāju, ka tomēr daudzās lietas, ko jau Tano kungs ir iekļāvis, arī tomēr otrais un ceturtais kompromiss nav īsti pietiekoši eh, spēcīgi formulēti. Otrajā eh, kompromisā, kur mēs nosakam apsveic tālāko progresu, es nedomāju, ka mēs varam teikt, ka mēs apsveicam, tur nekāds īsts progress līdz šim nav bijis. Mēs varētu teikt, nauds atzīmē, jo ar vieni ļoti nopietni augsta līmeņa uh, korupcijas gadījumi, kur ir jāpaņem un ir jāatzīst, un tas jāspokļo šeit. Jā, šeit tekstā ir atsauce uz augstu līmeņa korupciju, bet es domāju, jūs sakat apsveikt šo progresu, un tas ir pārspīlēti. Tāpat arī papildus iesniegtājas grozījums, Kukankunga grozījums par augstu līmeņa korupcijas skandāliem, domājot par arī Telekom Černagora, vairs īsti nav šeit atspoguļots, labi, mums varbūt nevajadzētu lietas saukt uh, precīzi vārdos, kuras tādas organizācijas ir vajadzīgas, uh, va vainīgas, bet šajā gadījumā tomēr tas ir atspoguļots visos medijos, presē. Melkalnē par to zina, Melkalnē par to runā, tad šīs lietas šogadījumu vajadzētu saukt vārdā. Ceturtais grozījums par uh, LGBT uh, jautājumiem, tādā ziņā, kur mēs skatāmies, protams, ja mēs runājam par uh, diskriminācijas likumu, ar to nepietiek. Daudzie likumi tomēr nav saskaņoti, un līdz ar to sākotnēji piedāvātais um, formulējums, kas nozīmētu, lai um, valsts likumi tiks saskaņot ar ANO starptautiskajiem un Eiropas Savienības starptautiskajiem standartiem, tas kādā ziņā būtu daudz spēcīgāk nekā šobrīd tas ir formulēts. Un tālāk, Tano kungs, es piekrītu jums, ka jūs norētu uz vīdi, ekoloģiju, un ar hidroelektrostacijām, tātad šiem aizsprostiem, es tomēr uzskatu, ka papildu sagatavotājs grozījums, kurēs Vaigalkungs un arī Kačinkungs ir norādījuši uz hidroelektrostacijām, es tomēr izsaku nožēlu, ka jūs to neiekļāvāt, un mēs to atkal at iesniegsim atsevišķi. Uh, Nu, bet labi, ja šīs kompromiss tomēr neparādīsies spēcīgākā formulējumā, redakcijā, tad es, diemžēl, atturēšos no balsojuma. Bet es un pārprotams ar uzsākšanu, bet dažas lietas man jāsauc spēcīgākos vārdos. Paldies. Kukan kungs tālāk lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Īsi. Mums ir izcila iespēja tagad pieņemt šādu labziņojumu par Melkalni. Referents Tanoks ir sagatavojis ļoti augstu kvalitātes ziņojumu Melnkalna šobrīd ir ļoti strauji progresu uzrādījusi savu uh, integrācijas attīstības progresu, uh, ceļā, un es domāju, ka viņi tāpat arī attīstīsies tālāk. Un tāpēc mēs jau varam runāt arī par iestāšanās sarunu mm, uzsākšanu šogad. Kopš viņi ir jau uzstādījuši šo mērķi, viņi ir veikuši nozīmīgu progresu no ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā. Īpaši domāju par parlamenta darba, parlamenta kārtības roļa un vēlēšana likuma uh, grozīšanu, nodrošinot arī sakārtotu finanšu partijas sistēmu, partiju finansēšanas sistēmu, uzsverot arī tieslietu sistēmas nozīmi un sakārtošanu. Es uzskatu, ka tagad ir jāuzslavē, un tas arī spēcīgi arī jāatspoguļo šeit piedāvātajā ziņojumā, kas stiprina Melkalnas integrāciju Eiropas Savienībā apsveicu Tanoka kungu, ka viņam izdevās panākt vienošanos arī par kompromisiem, par kompromisu grozījumiem. Esmu atsaucis savu grozījumu, ko pieminēja arī Lunačeks kundze, tomēr uzskat, ka kompromiss jau to atspoguļo pašu ideju, ko es arī mēlējos iekļaut. varbūt pats arī priekšsēdē uh, eh, referents varētu to komentēt. Uzskatu, ka tas ir labs kompromiss, un līdz to es to esmu gatavs atbalstīt. Paldies! Paldies! Sibrisaģets kundzei vēl, Ibrisaģets kundzei vārds vēl. Jā, vēlreiz es vēlējos pateikt, es pilnībā atbalstu visus kompromisus, kurus mēs panācām. Kukankunga uh, ideja ir iekļauts jau šajā kompromisā par 99%, un viņš pats atgrieza, atsauc šo grozījumu. Lunačekas kundze, ko arī pieminējām. Un mēs domājam par to, kā tomēr maza politiskā grupa, ko pārstāv arī uh, jūs, uh, cienītā Lun Lunačeks kundze, es domāju, Tano kungs bija ļoti dāsns domāt arī par daudzo grozījumu iekļaušanu. Ja jūs neapmierina, jūs arvien uzskatāt, ka šī redakcija vārdu formulējuma nav pietiekami spēcīgi, tad ja jums nepatīk, nu tad labi, tad balsosim par jūsu grozījumu, un tad jūs redzēsiet, kāds tad būs rezultāts. Tā ka es domāju, ka jums tomēr vajadzētu atbalstīt šos grozījumus, jo uh, kompromisi atspoguļo jūsu vēlmi. Paldies tālāk, Raučakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Melkalnē mēs tomēr uzskatām. Mēs uzskatām, ka Melkalna ir uh, nodrošinājusi, panākusi nozīmīgu progresu galvenajos jomās. Svarīgi, un kas reizē kalpot arī, ka, piemēram, citām valstīm ir, lai mēs nodrošinātu, ka galvenie politiskie spēki tiešām sadarbojas un līdz ar to nodrošina svarīgāko politisko mērķu sasniegšanu. Tas var kalpot par piemēru arī citām kaimiņu valstīm, piemēram, Albānijai. Melnkalna ir paveikusi arī nozīmīgu progresu ekonomikas stabilizēšanā. Viņu makroekonomiskie rādītāji ļoti nozīmīgi, domājot īpaši par ekonomisko krīzi Eiropā. Tanokunga ziņojums ļoti precīzi atspoguļo sarežģījums eh, tieslietu jautājumos cīņa pret korupciju. Jā, ir ar vien trūkumi, tomēr ir vērts norādīt, ka Melkalne neiestājas Eiropas Savienībā rītdien, līdz ar to tā ir vēl laiks un iespējas arī situāciju uzlabot attīstīties, un ja tās politiskie spēki ir arvien gatavi un arī turpinās savu uzmanību un spēku veltīt šīm galvenajām prioritātēm, tad lūk tajā brīdī, kad uzsāksim arī iestāšanās sarunas, es domāju, ka šis nozīmīgais progress turpināsies. Es jau norādīju, Melkalne ir labs signāls, un līdz ar to tas ir modelis arī kaimiņiem, īpaši Albānijai un Bosnijai Hercegovinai un Serbijai. Līdz ar to es apsveicu Melkalni un arī Tano kungu par sagatavoto ziņojumu. Lunačekundze, lūdzu jums pusminūtu laiku vēl. Paldies, vēlos, protams, arī atbildēt Annai Ibrisaģičai. Tātad, jā, piekrīt, ka Tano kungs daudz lietas ir iekļāvis kompromisos, tomēr mēs neesam maza, mēs esam vidēji liela grupa, un Eiropas Savienības jautājums un paplašināšanās. Uh, ir jautājums, kā mēs tiešām varam izdarīt spiedienu uz jaunajām valstīm, kandidātu valstīm. Un tas ir arī Eiropas parlamentam jāuzsver katru reizi. Tas ir mans nostājums, pārliecība, un es tiešām esmu pateicīga un novērtēju daudzās lietas, ko Tano kungs ir iekļāvis. Tomēr mums ir jābūt nedaudz kritiskākiem. Labi, Tano kungs, lūdzu atrisiniet šo strīdu. Nu, nezinu, vai es labāk gribēju šeit vispār iejaukšos tautas partijas un zaļo strīdā. Uh, Katrā ziņā paldies arī Anai Ibrisādžicai par viņas atbalstu un paldies par viņas reālo palīdzību un atbalstu daudzo gadu laikā, kad mēs esam vairākas reizes jau devušies šo valstu kopā. Viņa ir īsta eksperte un viņa ļoti labi zina situāciju un es arī ļoti cienu viņas viedokli par Melkalni. Paldies arī Fermkungam un es piekrītu arī jūsu komentāram, ka katru valsti, protams, jāvērtē pēc tās radītājiem. Tas ir, protams, vispārējais modelis, ko mēs piemērojam, domājot par katru kandidātu valsti, ja valsts, kas ir ceļā uz pienošanos Eiropas Savienībai. Man ir prieks, ka ir e, arī izpelnījies, protams, atbalsts dažādu veidā aizsardzības pasākumiem minoritātēm, piemēram, tārotbiedrībām, etniskām minoritātēm, sievietēm, LGBT kopienai. Līdz to mēs domājam, ka, ja mēs skatāmies uz reāli antidiskriminēju nācijas likumiem, tad ir jāskatās uz to reālu īstenošanu. Tas ir tā nākamais, protams, posms. Bet, nu, mans kaut kādais ziņojums, protams, ir vispārējais ziņojums par to, kā valsts virzās uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas ir tātad nav konkrēti atsevišķo problēmu ziņojums. Tāpēc paldies arī Vaigala kungam, kurš arī norādīja uz atsevišķām papildus lietām, kuras mēs arī uzskatām par svarīgām, tātad korupcijas. Un, um, apkarošana un ļoti nopietniem jautājumiem, piemēram, par žurnālistu slepkavībām. Lunačaks kundze, jūs paskatieties uz piedāvāto kompromisa redakciju. Mēs rakstam welcome, jo mēs uzskatām, ka mums ir jāapsveic papildus progress vērsts uz jauno likumdošanas pieņemšanu. Protams, ka mums ir zināmas bažas par to, kā tā tiks īstenota, bet šīs apsveicām vārds risina, ir attiecināms uz juridiskā jeb likumiskā ietvara izveidi. Tātad varbūt, ka te varbūt jums kāds zināms pārpratums. Ja jūs nosaucat atsevišķu uzņēmumu vārdā un to kauninat, es tomēr to izvēlējos nedarīt. Es, protams, cienu jūsu viedoklī attiecīgi par šo telekomunikāciju uzņēmumu, tomēr domājot par citiem uzņēmumiem, nu tad arī daudz citi uzņēmumi, pie kuriem ir vērsta kritika. Un viens no to vadītājiem arī uzturas visu laiku Londonā, manā vēlēšana apgabalā. Un lūk, arī īstenībā tad to drīzāk varētu nodot kā atsevišķo, varbūt vērtējumu personīgi Melkāns valdībai, bet to nevajag rakstīt ziņojumā. Tātad mēs uzskatām, ka jau, ja mēs nevienu nesaucam, tad nevienu nesaucam vārdā vai visus, tad būtu briesmīgi garš saraksts. Uh, Gal galā mēs taču nevaram arī visus faktus zināt, tā ka lūdzu atturēsimies no tā. Par hidroelektrostāciju es zinu, ka jūs ļoti atturīgi vērtēt vispār hidroelektrostācijas un aizsprostus, bet tas nākotnē tomēr būs arī viens no mūsu arī iespējām, kas mums tomēr jāatzīst, ka Melkalnē tā ir iespēja arī tālāk importēt, pirošana eksportēt elektroenerģiju, piemēram, uz Itāliju, un līdz to mēs nevaram viņus nosodīt par to. Bet, nu, protams, jūs esat, uh, jā, jūs varat iesniegt savu grozījumu. Kukankungs, paldies jums par atbalstu. Jūs arī esat viens no lielākajiem ekspertiem parlamentā par visu reģionu. Un visu, ko jūs sakat, mēs ļoti nopietni to klausām. Un visbeidzot, Rāčekungs. Jums taisnība. Te ir liela atšķirība starp citām valstīm un Melnkalnu. Te nav šādi iekšējo konflikti, kā tas ir, piemēram, piemēram Serbijā vai citās valstīs. Melnkalna neiestāsies Eiropas Savienībā rītdien, viņiem tikai sā, vēl priekšā viss sarunu process, un līdz ar to sarunas, kad uzsāks un nu arī beigs, un pabeigs, jeb slēgs, un tad lūk arī tas būs īstais brīdis pievērst uzmanību ļoti svarīgiem jautājumiem par likumu īstenošanu, likumus, kur viņi tagad ir pieņēmuši. Svarīgākais, ka viņam ir izdarīts likumiskais pamats, parlaments ir savu darbu izdarījis, un tālāk, kad mēs izskatīsim arī katru sadaļu pats sadaļai, tad mēs redzēsim, kāds tiek īstenots praksē. Paldies jums visiem par jūsu atbalstu, lab, lab, lepniem komentāriem un nepacietību gaidu balsošanu rītdien. Paldies! Thank you very much, Mr. Tenok. Paldies, Tanoka kungs. Balsojums komitejā notiks rīt un aprīlī balsosim par šo rezolūciju plenārsēdē. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas parlamenta ieteikumam padomē par Eiropas fonda demokrātijas atbalstam iespējamās izveidas kārtību. Vārds uh, Lamstarp kungām 5 minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tātad šīs nav padomas rekomendācijas, bet mūsu parlamenta rekomendācijas padomēji. Un tas, lūk, ir svarīgākā atšķirība, kas ir jāiesver. Tātad mēs gribam norādīt, kas būtu padomē jādara. Iesākumā arī paldies ēnu referentiem par ļoti konstruktīvām diskusijām iepriekšējo um, mēnešu laikā. Uh, Tas ir pavisam kaut kāda jauna pieeja, un līdz ar to arī es mēģināju to veidot tādu visaptarošu pieeju, cik nu vien tas iespējams. Un arī mēģināju, ka tā ziņā arī to atspoguļot mūsu sadarbības karā. Nu jau veselu gadu šī diskusija ir bijusi mūsu apritē, sākotnēji tas bija tikai tīri vai teorētiskas debats, bet tagad esam nonākuši konkrētajā gala fāzē. Atsevišķā darba grupa kas ir nodarbojas arī ārējās ar darbības dienestā, lūk, viņi jau nopietni pie šī jautājuma strādā, un viņi sagaida, ka mēs arī piedāvāsim šādu statūtu projektu, uh, kurus tad varētu finalizēt jūnijā. Līdz ar to šeit ziņojums ir pareizajā virzienā, un līdz ar to arī kalpos kā Eiropas parlamenta nostājas pamats, lai runātu par Eiropas demokrātijas fondu. Esam saņēmuši 138 grozījumus par sākotnējo tekstu. Uh, Un daudz no tiem lielākā daļa bija ļoti konstruktīvi. Kopā tad ir summējot 12 kompromisa grozījumi, un to esam vēlreiz arī izdiskutējuši, un līdz ar to 95-96% apmērā esam panākuši vienošanos. Ļoti svarīgi, lai mēs redzam, protams, šeit arī pievienotu vērtību. Ir jāsaredz, kas īsti būs Eiropas demokrātijas fonda labumu guvēji. Mēs paredzam, ka tās būs organizācijas aktīvisti, kur līdz šim neieguva nekādu atbalstu, kurus mēs nevarējām atbalstīt, vai kur bija ļoti sarežģījumi, liela nopietna sarežģījumi, lai saņemtu šādu atbalstu. Nu, ka viņam, piemēram, nebija skaidrs juridiskais status, vai nebija administratīvās uh, atbilstības nodrošināts, nebija arī citā izvēles kriterija, līdz ar to, kas viņus diskvalificēja. Uh, Mums tā ir vienošanās un jāvienojas par to, kādā veidā tad mēs īsto redzam, tātad ļoti elastību un strauju procesu. Tie ļoti būtiski elementi. Tā ir tā īpašā pievienotā vērtība ļoti šādos um, politiski jutīgos brīžos, uh, īpaši tādos lielos pārmaiņu laikos, kad ir grūti panākt šādu oficiālu atbalstu, un tad lūk tieši fonds varētu arī kalpot kā strauši atbalsts nodrošinātājs partneriem, kas reāli izno savus uzdevumus. Svarīgākie jautājumi, par ko esam jau panākuši vienošanos, ir šādi. Mēs vēlamies novērst darba dubultošanos, pārklāšanos, domāt arī par Eiropas instrumāciju demokrātijai un cilvēktiesībām. Mēs vēlamies nodrošināt šādu slā, slaidu ļoti precīzi atstrādātu mehānismu, kur, protams, galvenais birojs atrastos Briselē, bet kas spēja arī izmantojot Eiropas pārstāvniecības vēstniecības uz vietām, arī līdz ar to nodrošināt arī ciešu sadarbību ar politiskajām, uh, piedošam, nepolitiskām organizācijām un dažāda veida fondiem. Turklāt, lai nodrošinātu arī, protams, finanšu pārvaldību, mums ir jāievēro arī pilnībā finanšu regula. Uh, un par to esam viensprāts. Tāpat ir vien, esam viensprāts par to, ka tieši Eiropas parlamentam ir jāiesaistās politiskā līmenī šajā procesā, arī pēc tam, kad šis fonds tiks izveidots. Padrošinot šādu pārstāvniecisku, līdzsvarotu parlamentu pārstāvniecību fonda struktūrās. Un vienlaikus arī paredzot šādu realitāti programmatiskam un pragmatiskam mm, ieguldījumam. Tātad nevis tehniskā līmenī, bet ir tādā pragmatiskā līmenī. Um, turklāt mēs saprotam, ka šis fonds būtu jākļau ārējās darbības dienesta struktūrās, lai būtu arī skaidrāk šī modelis, darbības modelis. Viens jautājums, par ko nesam vienojušies vēl un par to rīt balsosim, ir tieši kādā veidā šis jaunais. Uh, tad īsti jānozīmē būtu, ka no kurienes tad mēs šos līdzekļus izņemam Un tad ir tā, ja mēs kaut ko tādu, protams, izvērtējam, tad tas jāizvērtē kā plurālistiski. Tas ir visam skaidrs modelis, tātad, tad līdzinie kriteriji politisko kustību atbalstam. Bet ja mēs atbalstītu organizāciju kustību, kas vēlāk pārto par partiju, nu tad tas, manuprāt, rada problēmas. Lūk, par to mēs varēsim vēl strīdēties rītdien piektajā kompromisa grozījumā, par ko mēs tavā pastrīdēsimies rītdien. Bet savādāk par 95% mēs esam, protams, panākuši jau vienošanos un par vienu punktu rītdien arī balsojumā visu lietas noskaidrosim. Un līdz ar to būsim pabeiguši šo nozīmīgo darbu. Un tālāk varēsim tad darba krūvai to visu uzticēt. Paldies! Thank you very much. So... Liels paldies! Tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlējos pateikt referentam Lāmstorfa kungam, uzteicot gan viņa darba kvalitāti, gan arī uh, to sadarbības garu atvērtību, kā darbs noritē pie šā ziņojuma darbs ir devis rezultātus, mēs esam vienojušies par kompromisiem, un šeit nav nekādu lielu iebildumu, pat ja ir bijuši jutīgi jautājumi. Parlaments saprot, cik šis jautājums ir nozīmīgs, mēs uh, uz to reaģējam un mēs saprotam, ka šim fondam ir jādarbojas uh, efektīvi. Ja šāds fonds tiktu izveidot, tad tas būtu instruments, kas pat varētu tikt izmantots ātri, elastīgi, rosinot, uh, risinot tos izaicinājumus, kas stāv mūsu priekšā, domājot arī par vēlēšanu norisi daudzās valstīs un tādēļ es aicinātu arī šādā gaisotnē risināt jautājumu, kas ir visjūtīgākais šajā jautājumā, proti par tiem, kas var saņemt uh, atbalstu no šā fonda. Daudzi deputāti debatēs atgātināja, cik svarīgi ir atbalstīt uh, demokrātiskos spēlētājus tajās valstīs, kas atrodas pārējais periodā. Es pilnībā atbalstu šādu nostāju. Uh, Mēs arī um, vienojāmies par to, ka kom, piektā kompromisa pirmajā daļā mēs iekļaujam politiskos aktīvistus, nevalstiskās organizācijas, um, arotbiedrības blogerus un citus. Bet tomēr es uzstāju, ka uh, valstis, kurām mēs gribam palīdzēt, augstu vērtē savu suverenitāti, un tādēļ es iestājos par to, ka mēs nedrīkstam tieši finansēt politiskās partijas valstīs, gan politiskās partijas, kas tikai veidojas, kas jau pastāv, jo pretējā gadījumā pastāv liels risks, ka Eiropas Savienība varētu apsūdzēt uh, par iejaukšanos valstu iekšējās daļās, un es uzskatu, ka ir jārīko atsevišķi balsojums par to, uh, Eh, piektajā kompromisā vai iekļaut politiskās partijas vai nē to organizācijas rakstā, kas saņem atbildību atbalstu no šā fonda. Priekšsēdētāji, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šim eh, fondam ir jābūt efektīvam ārējās politikas instrumentam, kas ir ātri jāizmanto konkrētiem pasākumiem. Paldies! Tagad vārds komešas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, patiesībā šķiet biju pirmā, kas, eh, kad mēs strādājām pie Holita ziņojuma jau 2010. gadā, norādīja, ka mums ir nepieciešams fonds demokrātijas atbalstam. Uh, Un tagad es uzstājos savas politiskās grupas vārdā, ne tikai savā vārdā, un arī Veronikas Kaizeras vārdā. Viņa ir ēnu referenta, bet diemžēl nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Un viņa arī vēlas pateikties Aleksandram uh, Lāmstorfam par lielisko sadarbību un pateic arī citiem ēnu referentiem ir panākta vienošanās praktiski par visiem jautājumiem, bet ir vēl dažas svarīgas nianses palikušas. Un manai uh, grupai svarīgs jautājums šķiet atbalsta sniegšana citiem politiskiem fondiem, un mēs uh, iesniegsim attiecīgu ierosinājumu. Tāpat jautājums, uh, kas. Uh, tika atrasts attiecībā uz politiskā līdzsvarā saglabāšanu Eiropas līmenī mums ir pieņemams un ir atbalstāms tālāk par atbalstu politiskajām partijām. Šeit varētu būt dažādi viedokļi. Mūsu ēnu referente Veronika Kai, de Kaizere uzskata, tāpat kā Saifī kungs to nu pat teica, ka būtu vēlams nepiešķirt tiešu atbalstu politiskajām partijām, bet gan atbalstīt atsevišķi aktīvistus pirms viņi apvienojas politiskās partijās. Manuprāt, tas viss ir atkarīgs no konkrētā gadījuma, un tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt politisko līdzsvaru Eiropas parlamentā. Ja mēs domātu par politisko situāciju Dienvidāfrikā pirms apartīda beigām, mēs, vai mēs uzskatītu, ka ir jāfinansē Afrikāņu Nacionālais kongress vai ne? nē toreiz. Tā kā katrā gadījumā mēs esam apmierināti arī ar uh, to, ka šeit ir teikts par sieviešu līdzdalību un par Eiropas parlamenta īstenoto budžeta kontroli par to, ka ir jāveic konsultācijas ar Eiropas Savienības delegācijām, piešķirot atbalstu, un ka arī Eiropas parlamentam ir jābūt pārstāvētam uh, Uh, direktoru padomē un valdē. Arī šie jautājumi vēl ir jāatrisina. Tagad vārds Lēzinga kundzei. Paldies. Es uh, tomēr palieku pie savas pārliecības, ka šis Eiropas demokratizācijas fonds ir ļoti kritiski jāvērtē. Un uzskatu to par ļoti problemātisku instrumentu un pilnībā noraidu šis fonds nav saskaņā ar starptautiskām tiesībām, tas nerespektē valstu suverēnās tiesības, un, manuprāt, šis priekšlikums līdz ar to pilnībā arī ļoti smagi pārkāpj valstu suverenitāti. Šīs diskusijas par politisko partiju atbalstu, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemams. un mēs redzam, cik tas vispār nepieņems, skatoties, cik aktīvi pat iestājies dažādi veidi atbalstītāji. Tāpēc mēs esam piedāvājuši savu grozījumu, ka vispār šis demokratizācijas atbalsta fonds vispār nebūtu e, veidojams. Mēs uzskatām, ka ir pilnīgi nesaprotami e, principi un nav netiks nodrošināta demokrātiskā kontrole, līdz ar to mana politiskā grupa desmitā kompromisa pirmo daļu varēs atbalstīt, norādu, kas norāda, ka e, šāda veidā fonda izveidas darbība un arī tālākā darbība būtu jāuzrauka neatkarīgai iestādēji. To mēs varētu atbalstīt. Bet tālāk mēs uzskatām, ka šeit nav iespējama konstruktīva sadarbība ar šādu fondu, un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir vairāk tehniskie grozījumi, kas jāiesniedz, un to es esmu izdarījis. Paldies! Well, thank you very much. Liels paldies. Peterinkunkam vārds. Lai. Paldies priekšsādātāji, paldies referentam Grāfam Lamstorfam par viņu paveikto darbu ar ļoti labo gribu, viņš ir pie tā ķēries, un pāris jautājumi. Un tie jautājumi nekādā ziņā nebūtu uh, tādi paši uzbrukumi, kā to kolēģi Lēzinga nu pat uh, norādījies, tātad nevēlētos stingri norobežos no viņas. Uh, ja jūs uzskatāt, ka te ir ieraukšanās valstu suverenitātē, nu tā jau ir pagātnes retorika. Ja jūs runājat par cilvēktiesībām un pamatiesībām, tad nav vairs nekāda runa par valsts suverēnām tiesībām. Līdz ar to es strikti norobežojos no Lozingas kundzes uh, izteikumiem. Un turklāt, uh, kolēģis kundze, es tiešām nevēlos, lai mana kaut kādai sasaistītu ar jums. Lūdzu. Vienlaikus vēlos norādīt un tomēr arī dažādām uzdot grāfam Lamstorfam, kā viņš tomēr ir gatavs nodrošināt to izstrādošo statūtus, kā arī Eiropas parlamenta apsvērumu tiks ņemt vērā, īpaši tomēr par budžetu un kontrolas tiesībām. Papildus jautājums, kas ir būtisks. Kā mēs varam pārliecināties par to, ka nebūs pārklāšanās ar citām finanšu iespējām un instrumentiem? un ka mēs neradīsim papildus birokrātiju. Manuprāt, tas pats lielākais draudz. Galu galā mums nevajadzētu veidot konkurences cīņas ar dažādiem instrumentiem. Papildus gribu uzdot jautājumu arī grāfam Lamsdorfam ļoti precīzi. Kādā veidā tad tiks finansēts fonds? Kas sniegs cik lielu ieguldījumu Un kā jūs varat nodrošināt, ka šī izpildu komiteja, kas, protams, tiek veidot zināmā veidā, ka tieši šī izpildu komiteja, un nu, tad arī sadarbosies saprātīgā veidā ar Eiropas iestādēm un citām iestā organizācijām. Sestajā punktā ir rakstīts, ka reizi gadā izpildu komiteja sadarbojas ar šīm iestādēm, sanāk tātad eh, sanāk kopā, uh, Uzskatu, ka sākuma fāzē tas ir pilnīgi nepietiekami reizes gadā. Es uzskatu, ka tādām sanāksmēm būtu jābūt daudz biežākām. Un vēl papildus arī grozījumi, kurus mēs rītdien tad arī nobalsosim, tad droši vien tās lietas precizēs. Tomēr, Grāf Lamsdorf, ja jūs ļaujat man arī izteikt šādu komentāru, tad arī es domāju, ka rītdien ar balsošanu, nu, tas darbs tikai sāksies un mums jānodrošinās, ka Eiropas parlaments netiek atstums malā. Paldies! Please. Paldies, Vārds Gžibakungam! Paldies! Vēlējos uh, sirsnīgi pateikties grāfam Lāmsdorfam par viņa ļoti interesanto un labi uzrakstīto dokumentu, par ko mēs balsosim rīt. Konkrēti vēlējos uzsvērt to faktu, ka Polija iestājās uh, par šo priekšlikumu, uh, uzsākot uh, savu prezidentūru. Tas bija viens no galvenajiem projektiem Polijas prezidentūras laikā. Runājot par to, ka Eiropas Savienība nespēja pienācīgi reaģēt uz situāciju valstīs uh, pārmaiņu laikā, kā to norādīja Dekaizers kundze, un balstoties uz to valstu pieredzi, kur ir notikušas pārmaiņas, mēs secinām, ka ir nepieciešama elastīga pieeja šiem jautājumiem. Piemēram, ASV demokrātijas atbalsta fonds uzturēja pie dzīvības solidaritāti. Ja nebūtu bijis ASV atbalsta, tad e, solidaritāte kā politiska kustība nebūtu izdzīvojusi. Es iestātos par to, lai politiskās partijas nebūtu svītrotas no atbalsta saņēmēju saraksta. Ja mēs vēlamies valstī iedibināt demokrātijas principus, tad šai valstī, protams, politiskās partijas nepastāv, un mums ir jāveicina tādu rašanās. Es, protams, saprotu iebildumus Protams, eh, Lukašenko režīms Baltkrievijā nebūtu apmierināts ar eh, šādiem mūsu pasākumiem. Mm, ja mēs runājam par cilvēktiesību aktīvistiem un uh, cilvēktiesību aizstāvjiem, par legālām un nelegālām politiskajām partijām, tad mēs redzam, kā uh, slikts liktenis eh, sagaida politiskos aktīvistus šai valstī. Viņi nonāk cietumā, un tādēļ mums ir jāatbalsta demokratizācijas process. Instrumenti, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, nav elastīgi. Tie nav piemēroti ātrai rīcībai, ātrai reakcijai, un mm, Uh, nav piemēroti, lai sniegtu atbalstu opozīcijas pārstāvjiem šajās valstīs. Paldies, uh, saka Lamstarf kungs, uh, paldies par plašo atbalstu, kas šeit izskanēja, pateicos ēnu referentiem, demžēr Veronika de Kaiser nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Um, mēs uh, rīt uh, balsosim, tad redzēsim, kāds būs rezultāts arī uh, šajā strīdīgajā jautājumā. Tagad gan runāšu vāciski. Jo, lūk, gan Patarīkungs, gan arī man vācu kolēģi Lēsingskundze teica, nu, es jūs sapņos nerādītos, jūs abas saliku kopā. Un līdz ar to esmu, protams, protams, visdrošāk būtu palikt, jā, protams, šo abu kolēģi kritiku nekādā ziņā nesajaukt. Lāzingas, un jūs sacījāt, jūsu politiskās grupas ir pamat fundamentālais vispār noraidošās bāžas, par šo es saprotu, katrā ziņā jūs vienalga esat spējuši ļoti ko, konstruktīvā veidā arī piedāvāt, tas ir jūsu darbinieki ir iesnieguši šos grozījumus, paldies. Un patērīņa kungs, protams, jūsu bāžas, jā, mēs esam, protams, daudz lietas noraidījuši, no, precizējuši, un arī tātad mēs arī katrā ziņā ņemsim vērā visus konstruktīvos priekšlikumus, kur iesniegt jebkurš kolēģis. Paldies. Tātad, Patrinkunga jautājums par to, kā lai mēs nodrošinām, ka Eiropas parlaments redz savas intereses un tās pārstāvēt. Nu, tieši tā mēs to darām. Nu, lūk, vispār, lūk, parlaments ir pie šīs idejas dzimšanas un virzīšanas. Pirmkārt, mēs esam pirmie, kas arī šo viziju virza. Otkārt, mēs tagad jau pārstāvēt esam arī šajā darba grupā. Elmars Broks pārstāv un um, šajā darba grupā parlamentu un komiteju par budžetu Tur jau arī pirmajā reizē mēs šos jautājumus izskatījām, ka pirmkārt jāievēro arī Eiropas Savienības finanšu regulu par visiem Eiropas Savienības līdzekļiem un jāievēro bez jebkādā veida atkāpēm, arī domāt par piešķiršanu un kontroli. Tas ir pilnīgi neapstrīdams un skaidrs. Kā mēs varam izvairīties no darba pārklāšanās un uh, šo mēģu pārklāšanās? Jautājums, kā jūs to definējat, Eiropas demokratizācijas fonds un arī šie Mm, cilvēktiesību un demokratizācijas fonds. Nu, lūk, mēs to jau iepriekš norādījām, ka ir ļoti svarīgi šo tēns Eiropas demokratizācijas fonda pilnīgākais trumps ir elastībums un gatavs atbalstīt tos aktīvistus, kurus vēlāk tad varētu vēlāk atbalstīt otrs fonds. Tad jautājums par to, kā mēs to nodrošinām sadarbību. Tātad mums būs šīs izpildu komitejas eh, obligātā sanāksme, kas nozīmē, ka saskaņā ar statūtiem notiek gadskārtē tikšanās, un tas nozīmē, ka, protams, kad arī nodrošināt arī statūtos, ka mēs nodrošinām izpilkomitejas sanāksmi, bet tā jau neizslēdz cits iespējamās sanāksmes citur. Mēs vēlamies, lai izpilkomitejas obligātā sanāksme notiek Briselē, un tur pieņemt saistošos lēmumus visam tālākam gadam. Tālāk, nu, lūk, jūs uzdotie jautājumi, papildus vēl par finansējumu. Tātad sadaļa, ko katrs dos. Uh, Mēs runājam par šo uzrāviena uh, finansējumu. Komisārs Fīle norādījis, ka šeit varētu finansējumu ņemt no kaimiņa attiecību politikas. Tu, tāpat Polijas republika ir gatava sniegt savu ieguldījumu. No zināms, tas varētu būt laikam 3 vai 5 miljonu eiro. Cits valstis par to vēl izteiksies. Nu, kādā ziņā mēs izstrādājam šo statūtu un vēlāk mēs tad arī precizēsim ieguldījumu no kādas valsts atsevišķi. Kādā ziņā tas būs jauks modelis, tātad no arī dalībvalstu un Eiropas Savienības līdzekļiem grī, e, zaļo piedāvātie grozījumi, kuri gan jau tādi ir atgaujuši pārstāvi. Viņi domā, ka mums vajadzētu šādu trasta fondu, kur varētu piesaistīt trešās personas, piemēram, Norvēģiju vai Šveici. Nu, ja viņi gribētu piedalīties, tad tas būtu iespējams. Vai nu tad mēs veidojam šādu lielo fondu, par to vēl domāsim tehniskā līmenī. Un visbeidzot, Āna Gomes šķiet to sacīja, bet reizē tas arī atbilde uz Žībkunga jautājumu ja mēs runājam par atbalstu demokrātiskai kustībai, tad, protams, mēs runājam arī, jā, kad bijis arī Dienvidāfrikas republikā, toreiz apartīdam, neviens tam toreiz nenāktu neprātā viņam atbalstīt, toreiz nebūtu bijis problēma gan mums atbalstīt šādā, pēc šāda modeļa, bet vienlaikus ir skaidrs, tas gan nav ierakstīts statūtos, tomēr ceņam vērā, mēs vēlamies atbalstīt tikai tādus aktīvistus, kas darbojas bez vārdarbības, tātad bez vārdarbības pretošanās, nevardarbīgi, nevardarbīgi pretošanās. Uh, Tas ir ļoti svarīgi. Mēs nevēlamies, lai šī nauda tiktu izmantot citiem mēķiem. Kā te jau teicu, paldies jums visiem par atbalstu. Ar nepacietību gaidu rītdienas balsojumu. Un kolēģim Pateringam, protams, ir taisnība. Šis darbs jau rīt nebeigsies, balsošana darbs turpināsies, un arī mēs sadarbības gaisotnē strādāsim tālāk. Paldies! Thank you very much! Uh... Liels paldies! Man jūs jāinformē, ka Veronika Dekaizers kundze ir atsūtījusi grozījumu mutiskajam grozījumam septītajā kompromisa grozījumā. Katrā gadījumā sekretariāts uh, šo mutisko grozījumu izplatīs, bet es tikai gribēju jūs uh, saulēcīgi informēt. Un pēdējais teikums piešķirot uh, atbalstu ir jāņem vērā nevis politiskais līdzsvars, bet politiskā pluralitāte Eiropas Savienības līmenī. Tātad balan political balance vietā ir political plurality. Liels paldies! Tagad pārējām uzreiz pie Ungurjānu kunga ziņojuma par nolīguma noslēgšanu starp ASV un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV iekšzemes drošības departamentam. Ungurēnu kungs, jūs rīcībā ir trīs minūtes. Jā, es arī centīšos visu šeit vienkāršot un sākšu ar to ka mums ir jānošķir, eh, par ko mēs runājam un par ko mums it kā nebūtu jārunā šā atzinuma sakarā. Eh, mums ir eh, jāapspriež mūsu komitejas nostāja pret šo nolīgumu par transatlantisko sadarbību, domājot par to, ka ir jācīnās kopīgiem spēkiem pret terorismu. Uh, bet par ko mēs šot nerunājam, tas ir vai mums patīk vai nepatīk amerikāņu darba stils. Un man skaidri jāpasaka, ka šis jaunais nolīgums, par ko sarunas ilga veselu gadu, ir ievērojami labāks salīdzinot ar iepriekšējo nolīguma versiju. Un uh, ir virkne argumentam par labu, es pieminēšu tikai dažus. Šajā nolīgumā ir paredzētas uh, privāta persona tiesības piekļūt un uh, labot darbus, tāpat var pārsūdzēt uh, lēmums administrīvā kārtā ASV ir push metode izmantot, ir ierobežots datu uzglabāšanas ilgums un e, tāpat ir jāīsteno apusējuma princips. Protams, mēs varētu gribēt e, sasniegt vēl kaut ko vairāk, bet tomēr jāsaka, kopumā rezultāti ir mm, līdzsvaroti, domājot par e, drošības apsvarumiem no vienas puses un personas datu aizsardzību no otras puses mēs varētu, protams, uzdot sev jautājumu, kādas būtu alternatīvas, ja šis nolīgums netiktu apstiprināts. Manuprāt, šā nolīguma neapstiprināšanas rezultātā mūsu uh, Uh, avio pārvadātāji nonāk ļoti neizdevīgā situācijā. Viņiem būtu no vienas puses jāpilda ASV saistības, bet nebūtu tāda skaidra judriska ietvara, kā to izdarīt. Tāpat ļoti skaidrs ir, ka nebūtu ASV juridiskā pamata uh, pasažieru daļa reģistra uh, informācijas pārsūtīšanai, bet joprojām būtu spēkā divpusēji nolīgums starp ASV un dalību valstīm, un tas nozīmētu, ka šie divpusējie nolīgumi nebūtu pakļauti Eiropas parlamenta kontrolē. Līdz ar to jāsaka, ka mums būtu jāatbalsta jaunais nolīgums. Gribu norādīt arī, ka ir četri grozījumi uh, iesniegti attiecībā uz uh, atbalsta uh, neizteikšanu, par, uh, par līguma no, noraidīšanu, bet uh, esmu saņēmis informāciju, ka ir uh, plaša vienprātība, negluži vienbalsīga vienprātība, tomēr par to, ka šis nolīgums būtu mums jāatbalsta. Paldies, un Greānu kungs, tagad vārds Gomešs kundzei pusotru minūti. Mēs saīsinām uzstāšanās laiku, kā redzat. Paldies, priekšsēdētāji, nav šaubu, ka katrai valstī, tā skaitā ASV, ir tiesības izlēmt par to, kāda ir um, cilvēku iebraukšanas kārtība tās teritorijā. Bet mums ir precedents nolīgums ar Austrāliju par perso, pasažieru datu reģistru. Diemžēl mēs uz šo precedentu nebalstījāmies sarunu procesā. Uh, Un uh, jāsaka, šis rezultāts nav tik labs kā gadījumā ar Austrāliju. Austrālija ievēro mūsu noteikumus par personas datu aizsardzību attiecībā uz mūsu pilsoņiem. Mēs, es uh, šo jautājumu apspriedām Libe komitejā ar komisāru Malmstrēm un Viņa skaidroja referentē Intvēldai, kā šie datu aizsardzības standārti attiecībā uz mīs pilsoņiem jaunajā nolīgumā tomēr nav ņemti vērā. Es piekrītu mūsu referentam, kas norādīja, ka alternatīva uh, ir vēl sliktāka. Tas nozīmē, ka būtu spēkā tad divpusēji nolīgumi starp ASV un mūsu nacionālām valdībām, un šo nolīgumu nosacījumu būtu vēl sliktāk attiecībā uz pilsoņu uh, personīgo datu aizsardzību. Un um, jāsaka, ka Mani īpaši satrauc tas, ka šis nolīgums ASV pusēji, lai arī tas mums ir jāapstiprina mūsu parlamentā, jo šādus parlamentus apstipri, šādus nolīgumus apstiprina valstu parlamenti, tad ASV pusē kongress nav iesaistīts, ir iesaistīta tikai administrācija ja mēs domājam, ka alternatīva mūsu pilsoņiem būtu sliktāka, mums savukārt būtu jānodrošina, lai ASV kongress būtu iesaistīts uh, līguma izpildus uzraudzības procedūrā. Dafa kungs, lūdzu, pusotru minūti. Priekšstādātāja kungs, es piekrītu ka pie jaunais nolīgums ir uh, neliels uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju, bet tas tomēr ir sliktāks nekā nolīgums, kas noslēgts uz Austrāliju un ir trūkumi vairākās nopietnās jomās. Pirmkārt, nolīguma aptvērums ir pārāk neskaidri definēts. It īpaši 4. panta 4. punkts pieļauj PDR datu uh, Uh, izmantošanu jebkādiem nolūkiem. Un Eiropas Savienībai nebūs nekādas kontrols par šo procesu. No juridiskā viedokļa uh, nav uh, tas uh, īpaši uh, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem par dat personas datu datu aizsardzību. Manuprāt, tas nav labs pamats transatlantisko attiecību uzlabošanai. Tas, manuprāt, varētu radīt uh, negatīvu precedentu turpmākiem nolīgumiem par PDR datu izmantošanu ar trešajām valstīm, kam ir uh, mazāk attīstītas uh, datu aizsardzības sistēmas salīdzinājumā ar ASV. Ja mēs nepiekristu šādam nolīgumam, tad mēs varētu stiprināt uh, komisijas lomu un darbības efektivitāti turpmāko diplomātisko sarunu procesā. Bet šobrīd komisija nav spējusi izpildīt parlamenta skaidri definētos standartus saskaņā ar to, ko mēs prasījām komisijai sasniegt. Komisija to nav izdarījusi. Uh, un es esmu arī iesniedzis grozījumu, prasot neatbalstīt šo nolīgumu. Paldies, Nikolai Kunze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Manuprāt, tā ne, tas nebūs pirmais uh, nolīgums, uh, kas neatbilst uh, parlamentu prasībām. Uh, Jāsaka, ka šeit ir mūsu priekšā nolīgums, kurā nav garantēta tiesību normu īstenošana. Uh, bet ir grūti definēt tomēr mūsu nostāju, jo šis nolīgums ir labāks salīdzinot ar iepriekšējiem nolīgumiem. Varbūt šie uzlabojumi nav pietiekami lieli, bet tie tomēr ir uzlabojumi, un mums tagad ir jāpieņem politisks lēmums, mums ir jāatbild uz jautājumu, kas līdz šim brīdim vēl nav atbildēts. Proti, cik tālu mēs varam īstenot prasības eh, drošības jomā un cik eh, lielā mērā mums ir jārespektē cilvēku tiesību ievērošanas prasības. Un šeit nav skaidras robežas. Ir šajā uh, nolīgumā zināmas problēmas, proti datu apstrāde, datu uzglabāšanas ilgums, personas dati datus ir iespējams izmantot citiem nolīg, citiem mērķiem, un tas ir pretrunā ar Eiropas personas datu aizsardzības normām. Ir jāgarantē, mums jāprasa, lai tiktu garantēta Eiropas Savienības pilsoņu drošība. Tādēļ mūsu grupa Eh, ir nolēmusi, ka katrs no mūsu deputātiem var balstot pēc savas sirdsapziņas. Es pati atbalstu šo nolīgumu, lai gan šīs nolīgums mm, nav pietiekami tālējošs, tomēr eh, šis eh, dokuments gatavo tādu minimālo standartu kopumu. Paldies priekšsēdētāji. Mans viedoklis ir tāds, ka mēs atkal šobrīd uh, strādājam pie ļoti tāda sensitīva tiesību akta. Mums jau ir pieredze ar SWIFT, un šobrīd mēs arī uh, strādājam pie akta, kas ir radījis uh, daudz bāžu. Šis gan nav nolīgums ar ASV, uh, bet tas ir nolīgums, ko ir parakstījusi Eiropas Savienība. Šeit ir divas problēmas. Ja Unguriānu kungs norāda, ka datu uzglabāšanas ilgums šiem datiem ir saīsināts, tad es gribētu zināt, cik lielā mērā šis ilgums ir saīsināts un kā tas sasaucas ar nolīgumu par PDR ar Austrāliju. Otrs jautājums, kas arī ir ļoti svarīgs, un uz to norādīja Dafa kungs. Šie uzglabātie dati var pārsūtīti tikt, jautājums, kam tos var pārsūtīt, un kad šie dati ir pārsūtīti, vai tos var uh, izmantot dažādām delikātām darbībām. Tos uh, šos jautājumus uh, varētu uzdot gan uh, tiesības sargs, gan personas datu aizsardzības speciālisti, jo šāda datu tālāk nodošana varētu novest pie rūpiem pilsoņu tiesību pārkāpumiem. Tas tie ir tie lielākie jautājumi, kas man satrauc šai gadījumā. Tagad vārds Ungarijānu kungam. Paldies par jūsu piezīmēm, centīšos pavisam īsi atbildēt. Es eh, ļoti labi saprotu jūsu bāžas. Eh, protams, ka nolīgumu vēl būtu iespējams uzlabot. Un eh, es domāju, ka šis līgums nekad nevarēs būt perfekts, jo šie jautājumi ir ārkārtīgi pretrunīgi. Vēl pāris vārdus gribētu teikt par. Uh, uh to... Par Galnišu kungu teikto. Jā, varbūt, ka process būtu labāks, ja ASV kongress iesaistītos šajā jautājumā. Un tāpat arī uh, Dāfa kungam gribu teikt. Jāatkārto vēlreiz, kā Protams, šie nolīguma nosacījumi nav perfekti, kā jau mm, perfekts nav šis nolīgums kā tāds. Un salīdzinājums ar Austrālijas līgumu ir ļoti atbilstošs, jo mēs nevaram salīdzināt e, to draudu līmeni, kad mēs runājam par Austrāliju, ar e, draudu līmeni, kas ir saistīts ar ASV. E, pateicos arī Nikolai Kundzei par ļoti pārdomātām piezīmēm un par uh, drošības un privātuma konfliktu, kas ir vienmēr tāda ļoti sarežģīta situācija. Ir pierādījumi, ka šis līgums ir labāks līgums. Gžiba kungs jau teica, ka nepieciešams vēl diskutēt par datu uzglabāšanu. Tātad šajā gadījumā, PDR gadījumā, tiek runāts par datu uzglabāšanu uz sešiem mēnešiem, piekļuvu datiem ir ļoti ierobežots, pēc tam datus var iegūt vēl pēc desmit gadiem, ja ir notikuši kādi nopietni transnacionāli noziegumi, un 15 gadus laikā vēl šos datus var atgūt, ja ir nu, noticis uh, smags terorismu fakts. Un... Well, thank you very much. So uh, now un pretējā gadījumā dati tiek uh, iznīcināti. Labi, ar to mēs noslēdzam šo ziņojumu, un tagad pāriem pie nākošā ziņojuma par ES makroreģionālo stratēģiju attīstību, un tagad došu vārdu Salavrakus kungam. Uh, Ievadu vārdiem trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies kolēģiem, ēnu referentiem par palīdzību, par sadarbību, grozījumu iesniegšanā un arī par uh, tādu konstruktīvo sadarbības uh, gaisotni. Lielākā daļa grozījumu var tikt uh, pieņemta. Domāju, ka tie tekstu tiešām padara labāku, saprotamāku. Šī stratēģija ir balstīta jau uz iepriekš uh, esošo. Mums ir Baltijas uh, reģiona makro stratēģija un citu reģionu makro stratēģijas. Šie makro reģioni ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgspējīgu attīstību. Tie nodrošina pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Un tie ir tādi simboliski projekti ņemot vērā arī stratēģiju 2020. gadam, Eiropas stratēģiju un tās mērķus. Tas palīdz mums sasniegt izvirzītos uh, uzdevumus uh, enerģētikas, uh, zinātnes jomā, tāpat arī turisma, vidas aizsardzības jomā, vidus, vidus jūras reģionā, tāpat nodrošinot arī drošību jūrā, aizsargājot jūras pret aizsardzību, eh, pret piesārņojumu. Makroreģionālajai stratēģijai vienmēr ir divas dimensijas. Viena ir uh, sauszemes stratēģija un otra ir operatīvā stratēģija. Abas šīs puses ir nepieciešams saskaņot. Tās ir uh, jātīsta kopā. Kompromisa grozījumos ir skaidri nodalīts šis jaunais makroreģions, un šis makroreģions, vidusjūras reģions, ir tāda jauna, interesanta attīstības tendence. Es domāju, ka ar šo ziņojumu stāsts vēl nebeidzas, ir nepieciešams turpmākas diskusijas un sarunas iesaistot vietējās un reģionālās pārvaldības iestādes. Eh, subsidiaritātes principu ietvaros, tāpēc arī es ar lielu prieku uzklausīšu kolēģus. Kā jau es teicu, mums ir bijusi ļoti tāda konstruktīva sadarbība līdz šim, un es domāju, ka esam tagad iezīmējuši labu sākumu darbam pie makro reģioniem. Mēs šeit nerunājam par jaunām iestādēm un jauniem tiesību aktiem kā tādiem, bet mēs varam pamēģināt strādāt šādā makro reģionu līmenī, jo gal galā es uzskatu, ko dod šie makro reģioni. Tie dod iespējas makro reģioniem, kas ļauj konkrētiem reģioniem un kopienām strādāt veiksmīgāk. Paldies, saka priekšsādātājs. Tas ir uh, atzinums reģionālās attīstības uh, uh, komitejai. Vai ir kāds kolēģis, kas gribētu ko teikt šajā jautājumā? Lopes kundzei vārds. Gracias, prezidente. Es. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentam par uh, veikumu, No sociālistu grupas puses ir ieslīgt, iesniegti vairāki grozījumi. Vairāki sociālistu grupas eh, deputāti gribētu paplašināt šo makro reģionu eh, uz eh, visu uz plašāku vidusjūras reģionu, jo mums ir tāda plaša vēsture, kopīga vēsture vidusjūras reģionā, un mēs uzskatām, ka Uh, makroreģions būs spēcīgāks, ja tas apkopos visas Eiropas valsts, kas ir vidus jūras krastos. Mums ir tik daudz kopīgā šajās valstīs, un domāju, ka tas arī nākotnē vēl vairāk izpaudīsies. Un, protams, šīm valstīm ir eh, saiknes ar citām eh, vidusjūras reģionu valstīm. Piemēram, mēs zinām, ka ir lauksaimniecības nolīguma ar Maroku. Domāju, ka ir jāizstrādā, jāievieš projekts. Protams, ir nepieciešams arī finansējums, lai varētu nodrošināt uh, Eiropas līmeņa sinerģijas Vairākus mūsu grozījumus referents ir pieņēmis, par to es arī pateicos, jo domāju, ka tie bagātinās tekstu. Paldies! E, es pieņemu, ka nav nepieciešama noslēguma komentāri. E, paldies priekšsādātāji, gribētu tikai pateikties kolēģei no sirds. Paldies referentam. Tad mēs pārējām pie eh, debriefinga par uh, delegāciju uz Lībiju februārī. Uh, uh yes, no. Priekšsēdētājs labo sevi, tātad vispirms Lamsdorfa kunga jautājums un pēc tam Salafrankas kunga jautājums. Es atvainojos par savu kļūdu. Jā, paldies priekšsēdētāji. To... Es pavisam īsi gribēju pastāstīt par uh, braucienu uh, uz Ņujorku, uz apvienotiem nācijām. Tātad eh, mums bija geogrāfiskās, tematiskās eh, un institucionālas tikšanās. Mēs eh, runājam par Palestīnas jautājumiem, par Arābu pavasaru un par Rietumsahāru, protams. Tematiskie jautājumi bija pienākums aizsargāt un ANO politika demokrātijas atbalstam un il, tad institucionālais jautājums bija uh, Eh, Eiropas Savienības apvienotajās nācijās. Mēs bijām novembrī, tā bija kopīga misija, eh, ļoti jauki ar dro eh, apakškomiteju. Mums bija atsevišķi brīfings par cilvēku tiesībām. Gribētu uh, minēt, ka saistībā ar šo tematisko jautājumu Eiropas Savienība apvienotajās nācijās, mums bija izvirzies šis jautājums par to, ka Eiropas Savienībai jāpauž savu balsu blokā, situācija ir uzlabojusies, bet ir zināms tāds nogurums Eiropas uh, Savienības dalībvalstu vidū, kuras ir ANO dalībnieces, jo ir grūti mūsu dalībvalstīm Eiropas Savienībā laicīgi dot savu ieguldījumu, tīri pēc satura un. Uh, Apvienotā karaliste īpaši ir uz to norādījusi, un pateicoties apvienotai karalistei un tās darbam, darbs ir veikts. Un mēs cenšamies nodrošināt, lai katrā un visos jautājumos būtu atsevišķs lēmums par to, vai Eiropas Savienību var pārstāvēt ārēji, ārējās rīcības dienests, vai ir nepieciešama kaut kāda īpaša citkārtība. Tātad tā vietā, lai integrētu mūsu koordināciju un cīnītos par mūsu pozīciju apvienotās nācijās, apvienotā karaliste šķiet eh, nosaka, ka jācīnās vispirms mums savā starpā, un pēc tam jau ir pārāk vēlu vispār kaut ko ietekmēt. Tāda ir, eh, diemžēl, situācija um, attiecībā uz Eiropas Savienību apvienotajās nācijās. Tas ir tas ļoti nepatīkams uh, mehānisms. Un tāpat arī citas, kas ir ANO dalība valsts, arī citas valsts, kas reizēm sagaida atbalstu no Eiropas Savienības, eh, ir vīlušās, jo mēs nevaram savu eh, atbalstu saulēcīgi sniegt. Tas, nav, nu, protams, visos jautājumos ir jautājumi, kuros mūsu ietekme ir pietiekami liela, bet tomēr situācija nav visā vismā uzlabojusies. Tālāk par Palestīnas atzīšanu. Mūsu vizītes laikā jautājums nebija pavirzījies uz priekšu, pieeja bija mm, nogaidīsim un tad redzēsim. Astoņas dalība valsts ANO drošības padomē bija par to, lai balsotu par Palestīnas valsts atzīšanu, bet ir nepieciešams deviņas balsts. Tātad nepieciešams deviņu pozitīvu balsojumu slieksnis ANO drošības padomē. Dalība valsts joprojām, kā jūs zinat, ir sašķelts šajā jautājumā par arābu pavasari bija liels uzsvars uz kapacitātes uh, stiprināšanu. Tas jūs nepārsteigs, Lībijai nepieciešama atšķirīga pieeja, pieņemsim savādāk, kā Tunisijai, Eģiptei vai Alžīrijai. Bija nopietnas bažas par Sīriju, jau mūsu vizītes laikā komisija mm, bija izstrādājusi faktu ziņojumu, kurā bija norādīts, ka notiek uh, no Sīrijas valsts iestādu puses cilvēktiesību pārkāpumi jautājums bija par to, vai tā vajadzētu nodot eh, starptautiskajai eh, krimināla tiesai, bet eh, tas tādā gadījumā būtu jādara caur drošības padomu, kas, kā jūs zinat, ir ļoti sarežģīts pasākums. Par rietumu Sahāru. Tā laikā iespējas bija tāds, ka um, sarunas bija atvērtākas, gaisotne bija atvērtāka, bet uh, pareizais laiks vēl nebija pienācis. Uh, pēc satura panākt vienošanos tālāk pienākums aizsargāt. Esam redzējuši tādu interesantu, varbūt nepatīkamu tendenci. ANO orgānos un uh, cilvēktiesību padomē un citur šis jautājums ir uh, labi virzīts, bet BRICS valstis ir izstrādājušas citu koncepciju uh, pienākums kamēr aizsargājot responsibility while protecting. Tas izdien, izriet no deviņ, rezolūcijas 973, par NATO iejaukšanos krīžu gadījumos. Eh, Brazīlijas un citu valstu ideja ir daudz eh, striktāk piemērot šo terminu, lai nepieļautu spēka diplomātijas pielietošanu. Amerikāņi nostājušies pret šo nostāju, mūsu nostājas pirms arī varētu būt samērā skeptiski šajā jautājumā. Vēl viens jautājums, kur piekrītam. Uh, ka pienākums aizsargāt nebeidzas līdz ar konfliktu beigšanu, bet ka tam jāturpinās arī eh, pēc konflikta fāzē. Demokrātijas veicināšana te būs ļoti īsas parastās lietas, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas, sievietes un jaunieši, tāpat atkal fokus trūkums uz politiskajām partijām, bet ANO, eh, tas, protams, ir daudz delikātāks jautājums. Mēs uzskatām, ka šis eh, apmeklējums bija laba iespēja izvērtēt to, kā Eiropas Savienības prioritātes tiek īstenots Ņujorkā ar kādām grūtībām Eiropas Savienība saskars, un mēs uh, strādāsim pie nākošām rekomendācijām 67. asamblējai. Paldies, un ja ir kādi jautājumi, tad es labprāt atbildēšu. Paldies. Andriģienas kundze nu pat ir ieradusies. Vai viņa vēlētos izteikties? Uz pusotru minūti. Jā, paldies. Es atvainojos, ka kavējos, bet man bija uh, paredzēta uzstāšanās Inta komitejā ārkārtas eh, cilvēktiesība apakškomitejas darbiniece. Es piedalījos kopējā AFET eh, un DRO delegācijā ANO ģenerālajā asamblējā. Barbās Lohbīlers vārdā, kur ir mūsu priekšsēdētāja, es gribētu uzsvērt to, cik eh, pirmkārt bija svarīgi, ka DRO komiteja piedalījās šajā braucienā un ANO sesijās mūsu paplašinātais birojs bija lēmis uh, alternatīviem mērķiem, un Ņujorka nebija mūsu galvenais mērķis. Uh, mēs gribējām varbūt doties uz Kongo. Tomēr izvērtējām šo jautājumu kā ļoti svarīgu. Rezolūcijā par parlamentu pozīciju attiecībā uz 19. Uh, cilvēktiesību padomas sēdi, tur ir punkts, kur parlaments apņemas un uzskata par nepieciešamu turpināt šo praksi, sūtīt Eiropas parlamenta delegācijas uh, uz attiecīgām, uh, uz apvienoto nāciju cilvēktiesību padomas sēdēm. Cilvēktiesību jautājumi Ņujorkā tika izskatīti katrā sanāksmē. Delegācija nosēdz tādu ļoti plašu spektru. Es saprotu, ka mūsu delegācijas vadītājs Grāms Lamsdors jau droši vien par to ir runājis. Cilvēktiesību specifiskākā sanāksme bija ar Ivanu Simonoviču, kurš ir cilvēktiesību jautājumos ģenerālsekretāra palīgs, un viņš pārstāvēja Pilei kundzi Viņš runāja par vairākiem svarīgākiem cilvēktiesību jautājumiem no administratīvā un no saturiskā viedokļa. Būtiska lieta, ko viņš minēja, ir tāda, ka ANO ģenerāls sekretārs ir bijis eh, ļoti atbalstošs izstrādājot vadošo posteni cilvēktiesību aizsardzības jomā un rieģējot uz cilvēktiesību krīzes situācijām, piemēram, eh, Ziloņkalkrastā. krastā Tika uzsvērts eh, tas, cik svarīga ir bijusi cilvēktiesība padomas darbība arī Ženēvā. Pirms diviem gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka varētu sniegt atbalstu ANO īpašiem referentam Irānas eh, jautājumā, piemēram. Mandāts tika priekš tam izstrādāts 2011. gada jūnijā, un nevarēja iedomāties, ka būs eh, vienprātība arī par Lībijas kā dalībvalsts status pārtraukšanu. Ļoti svarīgs ir periodiskais pārskats, kad praktiski katra dalība valsts ir uh, piekritus pakļaut sevi uh, tādai kritiskai izskatīšanai cilvēktiesību jautājumos. Tālāk mēs izskatījām arī cilvēktiesību jautājumu Sīrijā un uh, izmeklēšanas komiteja iesniedza ziņojumu, kur tika izskatīti noziegumi pret uh, uh cilvēci, nebija skaidrs, vai Sīrija tiks uh, iesūdzēta starptautiskajā krimināla tiesā, vēl bija daudz citu jautājumu, bet uh, laiks vairs tos neļauj aplūkot. Paldies, vai ir vēl kāds kolēģis? Kas gribētu izteikties, ja nē, tad paldies uh, runātājiem par šo informāciju. Tagad pārējiem pie pēdējā jautājuma un tagad došu vārdu Sala Franks kungam par uh, ad hoc delegāciju Lībijā, kas. Uh, uh, bija 10. un 12. februārī Tripolī un Bengāzī. Paldies priekšsēdētāji! Vairāk šīs uh, komitejas dalībnieki devās uh, šajā braucienā. Uh, Magreb delegācijas priekšsādātāja Gomeša kundze to starpā, tāpat arī pastāvīgais referents Kacins Lībijas jautājumā, arī šīs komitejas dalībnieks, tātad un vēl daudz citi. Mēs braucām uz Lībiju 11. un 12. februārī. Mums bija iespēja redzēt, ka Lībijas iedzīvotājiem ir milzīgas cerības pēc uh, uh Kadafī režīma krišanas. Un tāpat redzējām arī, ka šajā valstī ir milzīgas vajadzības. Tātad pastāv šīs divas it kā nesavienojamās lietas. Mēs tāpat tikāmies arī Nacionālo pārējais uh, padome, tās vadītāju, runājam par valsts attīstību, par uh, drošības situāciju tāpat arī migrācijas problēmas un tiesas un sistēmas problēmas. Mēs runājam arī ar vairākiem valdības pārstāvjiem. Izskatījām galvenās problēmas, eh, ar ko saskars valsts galvenā problēma ir eh, drošība un tas, kā uh, integrēt bijušos kaujiniekus policijas spēkos. Uh, Uh, valstī arī pastāv vairāk milicijas spēki, un es domāju, ka Eiropas Savienībai te vajadzētu dot savu ieguldījumu, lai atrisinātu šo problemātisko situāciju. Mums ir nepieciešams palīdzēt arī Lībijai kontrolēt četrus uh, tūkstošu kilometru garās robežas, gan jūras robežas, gan sauszemes robežas, un, uh, uh jo tieši robežu drošības jautājums arī rada problēmas. Jo valsts spēki uh, tik garu robežu uzraudzībai ir ļoti neatbilstoši. Mēs domājam, ka Eiropas Savienībai ir jāapsver dažādie mehānismi, kas ir tās rīcībā, lai palīdzētu Lībijai šajos ļoti svarīgajos jautājumos. Valdības pārstāv mums sniedz informāciju par to, kas šobrīd ir valsts rīcībā, tie runājot no materiāliem un administratīvā ziņā. Uh, Un mēs domājam, ka Eiropas Savienībā vajadzētu palīdzēt Lībijai izstrādāt stabilitātes mehānismu, lai tā varētu arī šajā ziņā nodrošināt drošību. Jūnijā Lībijā notiks vēlēšanas. Četrdesmit gadus valdīja Kadafī režīms, un tajā laikā nenotika nevienas vēlēšanas. Tātad cilvēkiem nav nekādu ideju par to, kas ir vēlēšanas, kā tas notiek. Tā tad ir ļoti liels darbs veicams līdz šīm vēlēšanām. Un vēlreiz gribu atzīmēt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu paust savu atbalstu un palīdzēt uh, uh, šīm vēlēšanām. Jādara viss iespējamais, lai informētu pilsoņus Lībijā pirms uh, šīm vēlēšanām un arī pēc par šīm iespējām un procesiem. Domāju, ka šis jaunais instruments uh, pilsoniskai sabiedrībai, kas tiek izveidots kaimiņattiecības politikas ietvaros, šeit būtu izmantojams un noderīgs. Tāpat arī būtu laba jebkāda palīdzība, ko varētu sniegt masinformācijas līdzekļiem, pieņemsim, uh, parlamenta vai ziņu uh, kanāls televīzijā pat ļoti vēlams. Un tur arī viss darbs ir jāsāk burtiski no nulles. Uh, valsts ir cietusi gan psiholoģiskā, gan materiālā ziņā. Nacionālā padome šobrīd ir milzīgi darba priekšā, ir jāatjauno cilvēku uzticība valstī, jāatjauno valsts labklājība un arī te visur Eiropas Savienībai ir jāpalīdz. Es vairāk neiedziļināšos citos jautājumos, piemēram, cilvēktiesību jautājumos, domāju, ka galvenais ir drošība, jo, kā es teicu, ir šie milzīgi spēki, kas kontrolē dažādus valsts reģionus, un šī ir situācija, ko nepieciešams, tā teikt, koriģēt vai uzlabot. Un joprojām ir Kadāfī atbalstītāji lielākā daļa uh, viņu ir, uh, tā teikt, milicijas kontrolē, viņi nav iefiltrējušies uh, policijas spēkos vai armijā tādā lielā apmērā, bet joprojām viņi tomēr ir un pastāv Lībijā, tad šie Kadafī režīma atbalstītāji joprojām ir. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, vēl pēdējā informācija komitejas locekļiem mūsu delegācija bija ļoti sirsnīgi uzņemta Lībijā, un uh, Gomešs kundze arī noteikti varēs piekrist. Viņa ir bijusi Lībijā jau vairākas reizes, arī konflikta laikā viņa tur bija. Bet, kā es teicu, galvenais signāls mūsu komitē ir tāds, ka mūsu uzņēmumi tik tiešām ļoti sirsnīgi Lībijas varas iestādes bija ļoti atvērtas sadarbībai ar Eiropas sada Savienību un domāju, ka mums šeit ir liela iespēja sadarboties ar Lībiju un tās iedzīvotājiem, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka birokrātija kavē un palielina šo sadarbību. Tā tad mums delegācijas locekļiem pēc šī apmeklējuma šķiet, ka Lībija noteikti ir viena no prioritātēm Eiropas Savienībai. Mēs jau esam uh, snieguši ziņojumu uh, augstajam pārstāvim, un uh, mēs uh, uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir tiešām ļoti būtiska loma Lībijas transformēšanā un attīstīšanā, palīdzot uh, nodrošināt veiksmīgu reformu īstenošanu pēc Kadafī valdīšanas periodā. Tātad, bet es teicu, ka galvenais ir valstī drošība un tad pēc tam ir nepieciešama ātra pārējais demokrātija. Paldies! Paradoksikalīnu. Tas tiešām ir paradoxāli, ka tie, kam ir vara un ieroči, ir jānodod tas kaut kam vai kādam, kas nepastāv. Tā tad ir jārada kaut kāda varas struktūra, kas varētu savākt šos ieročus un varētu veikt šo milzīgo integrācijas darbu, un tas ir tikai vēl daļa no visas situācijas Gomešas kundze. Um, I'd like to say that. Nu, es norādīju, cik augstu ļoti vērtēju iespēju arī piedalīties šajā komandā, kuru vadīja mūsu ļoti godāmais Salafranks kungs. Un par to, ka arī piedalījās visi kolēģi ar visdažādākiem tekstiem un arī viņu dažādo pieredzi. Tātad parlamenta referents tur dodas jau kopš māja, tātad viņš devās uz Bengāzi un vēlāk arī septembrī uz Tripoli. Un, manuprāt, ir jāatzīst, ka tiešām kolēģi var apstiprināt to, kā es izprotu šo situāciju. Man prieks to dzirdēt. Un man prieks arī dzirdēt, kā Sala Franks kungs sacīja, ka mēs esam panākuši to pašu vienošanos, ka Lībijai tagad ir jābūt mūsu ārpolitikas prioritātei Dienvidu kaimiņu attiecību politikā. Tas neizriet tikai no jau ieguldītām investīcijām pagājušā gada laikā, atbalstot arī izmaiņas turklāt. Tas nozīmē, ka arī tā ir arī kā prioritāte domāt par pašu interesēm. Libijas veiksmes stāsts mūs uzdot jautājumu, kā rīkoties tālāk, kā mēs varam nodrošināt nozīmīgas, būtiskas pārmaiņas. Mēs vēlamies tur arī pārstāvēt savas intereses, lai tas, ko mēs izdarām, tas, protams, arī mūsu interesēs. Lībijas drošība ir mūsu drošība, Lībijas ekonomika ir mūsu ekonomika. Lībija ir bagāta valsts, un ir ļoti liels atšķirība arī no citām valstīm reģionā, ir tieši tas, ka mūs tik laipni uzņem. Mēs redzam, ka tur nav tikai jautājums par aktuālo situāciju. To mēs piedzīvojam arī iepriekš. Kopš sākās, tad, kopš tā paša brīža, kad sākās sacelšanās. Daudzajā ziņā lībieši mm, Viņi redz, ka tiešām skaidrs, ka nu, viņi Eiropas ir dabū to, ko viņiem vajag. Bet gal galā viņiem vajag naudu, bet nu, viņi paši ir bagāti, viņiem ir ļoti spēcīga naftas pārstrāde. Viņiem nevajag tātad naudu no Eiropas, bet viņiem vajag atbalstu kapacitātes kāpināšanai. Jo pirms tam nebija vispār demokrātisku institūciju, tur nav politisku partiju. Problēmas ar drošību. problēmas ar, ar militāro režīmu, viņi jau nekur nepazudīs, jo īsnībā viņi ir vienīgie, kas šobrīd var nodrošināt drošību Lībijā. Vienīgo ar daudziem mīnusiem, kas viņam ir, bet citas veidnes nav. Tur nav cita veida ne armijas, ne policijas un nekas cits nevar nodarboties ar drošību. Un tāpēc šie kaujinieki, viņi ir vienīgie, kas arī var nodrošināt arī robežu aizsardzību, sabiedrisko kārtību. Viņi ir tie, kas nodrošina pamatlietas. Tā kā pirms nedēļas, kad arī svinējam revolūcijas gada dienu, 17. februārī, daudz jūtās ļoti nērti. Viņi nesaprata, kas īsti būs, bija dažāda veida uh, skaļi paziņojumi, kurus izplatīja arī Kadafi dēls par iespējamiem draudiem. Bet tagad mēs redzam, ka lietas tomēr ir savādākas. Jaunais režīms tomēr nodrošina zināmas lietas. Tā ir ļoti strausla daļa un jaunā valdība ir tikai pagaidu valdība, un pat arī ir, protams, ļoti trauslā pozīcijā, un viņi nav spējuši pieņemt būtiskos lēmumus. Un to arī cilvēks sajūt. Drošības situācija ir cieši saistīta ar to, ka, protams, viņi nespēja samaksāt šiem kaujiniekiem. Vienkārši viņiem nav naudas. Tāpēc viņi saka, lūdzu, palīdziet mums šīs lietas tomēr sakārtot un organizēt. Tādēļ ir ļoti precīzi tas, ko Sala Franks kungs teica. Arī no atbalstu viņi ir apstiprinājuši arī e, vēlēšanu likumu. Izvēles process, protams, ir ļoti interesants. Jūnijas jau ir noteikts kā vēlēšanas e, datums, tās nebūs perfekts vēlēšanas, bet tas vienīgais veids, kā var nodrošināt e, likumīgu valdību, kas pieņems pareizos lēmumus turpmāk valstī. Tā kā mēs zinām, ka šīs vēlēšanas nebūs perfekts, mēs nevaram arī uzstāt um, uz perfekto situāciju. Nu labi, Eģipte, um, protams, un Tunisija, nu labi, tās nevar divas lietas salīdzināt, Tunisija daudz labākā situācija, bet tur arī nebija perfekti referendumi un vēlēšanas. Līdz ar to tas vienīgais veids, kā viņš šobrīd var tikt pie likumīgas valdības. Tāpēc labākais, ko šajā situācijā varam darīt, Labi, politisko partiju tur nav. Ir paredzēts, ka 120 jaunie konstitucionālās sapulces um, pārstāvji būs tieši no atsevišķām ciltīm, un 80 savukārt ievēlēs no jaunajām politiskajām partijām. Tas būs tāds arī eh, ļoti svarīgs aspekts, vēl, ka tur būs visu laiku pamīšas vīrietis, sieviete, vīrietis, sieviete. Tas ļoti svarīgi šādai ļoti konservatīvai islāma valstī. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvs aspekts, kas parāda to, ka te ir milzīgs potenciāls. Un Libijas sabiedrība ir gatava pašorganizēties, lai gan viņam trūkst šāds pieredzes. Sievietes ir pierādījušas, ka viņas ir pieprasījušas 10% kvotu un beidzās sacīja, ka kaut nevajag, un tomēr atkal uzsacīja beigās, ka vajag izveidot šo pamīšu sistēmu. Nu, līdz ar to mēs redzam ļoti labus signālus, ļoti labas pazīmes, un tāpēc arī, kā Salafrankungs norādīja, Eiropas Savienībai ir jādarbojas un jānodrošina pastāvīgā pārstāvniecība. Jāsadarbojas ar vietējiem spēlētājiem, jānodrošina pārstāvniecība, nodrošinot arī robežu drošību. Galu galā mēs runājam par pilsonisko sabiedrību, par medijiem. Nu, lūk, vairāk man daudz laika nav, bet es varētu runāt ar cilvēku tiesību, par cietumnieku, par migrantu tiesībām. Tas viss, protams, ir tā nākamā reizē. Kā Činkungam vēl vārds lūdzu? Un tad uh, grāfs Lamsdēbs lūdzu. Paldies. Runāšu sloveņu valodā. Vēlos um, izcelt sešus punktus. Pirmkārt, ir tā, ka visi ministri, ko tikāmies un to pārstāvi, un arī militārie pārstāvi norāda, ka nav šobrīd naudas, trūks naudas. Viņi visi ar to ļoti nelaimīgi šo situāciju un nav priecīgi, ka ir šāda izveidota situācija un norāda, ka Eiropas banks, protams, nav gatavas dot viņiem naudu, jo arī vecais režīms ir likvidējis visus dokumentus, un bez šādiem pierādījumu dokumentiem viņi netiek klāt savai naudai, kas ir Eiropas bankās. Līdz ar to ir jau gads pagājuši kopš revolūcijas, un diemžēl viņi arvien netiek klāt savai naudai. Mums ir jāsaprot, ka viņiem taču ir sevi rēķini jāmaksā, un tas ir diezgan strausla situācija, ja viņi vēlas tomēr kontrolēt šo situāciju, tas jāpalīdz. Otkārt. Šo jautājumu uzdev Jordānijas ministram. Jautājums ir par to, vai Jordānija palīdz eh, arī kādā citādā veidā. Ja kāds uzskata, ka Libijā par atrisināt administratīvās problēmas ilustrācijas problēmu, es uzskatu, ka tas ir neiespējami. Jums vispār līdz šim nebija administrācijas, un kā jūs varat pieprasīt kaut kādu ilustrāciju, nu, nevar to aizstāt ar jaunu, uh, citu veidu domājošu administrāciju. Vispār viņas nav šobrīd, un līdz ar to mums jāsāk no nulles punktā. Vienīgais, kas tur darbojas, ir vietējās pārvaldes. Un tur ir tas saraksts milzīgs ar visām lietām, kuras vienkārši neeksistē. Treškārt. Jordānija šobrīd ir gatava izglītot iepriekšējos kaujniekus, 10 tūkstoši kaujniekus, izglītot kā policistus, sagatavot tad viņus, tomēr viņus var sagatavot, bet policijas iecirkņu nav, policija vispār nav, policijas kā struktūras nav. Tas nozīmē, ka atkal jums jāsāk no nulles. Tātad ir jāveido struktūras pamatschēmas, un kā reizie kaunieki, ja viņus tad pārveidojam par policistiem, tad ir jāskatās tomēr šiem lietām bijis plašāk iespējamā veidā. Ģenerālštābs ir, vā armijas nav. Es pats esmu bijis aizsardzības ministrs, un līdz ar to man ir nozīmīga pieredze, un es zinu, ka arī jūs, uh, paškungs, arī zinat, kāda ir šī pieredze, un vienīgā, vienīgā militārā struktūra ir, protams, gaisa uh, aizsardzība, bet vispār armijas nav. Tad atkal jāveido armijas struktūras. Tālāk ekspertu trūkums. Nav runa tikai par nevalstiskām organizācijām, bet visā, visās nozarēs to mēs piedzīvojam. Nevalstisko organizāciju pārstāvji bieži vien uzdot jautājumu, kas notiek, ar ko jūs gribat panākt, kāds būs šis vēlēšanas. Jūs pienāk, panāksiet, ka ievēl personas, kurš vienkārši pārstāv savus ciltis. Tas viņu satrauc, nevalstiskās organizācijas tas satrauc. Tātad mēs redzam, šajā telpā nedarbojas mūsu pamatvērtības un struktūras. Norādīju nu, jau Jordānijas ministram un atkārtošu jums, tātad jebkur laikā, kas kādreiz piedarījās vēlēšanās, tagad jau ir 72 gadu veca. Tātad padomājiet toreiz, kā tad viņi piedzīvoja vairāk nekā 40 gadi ir bijuši diktatūra, 42 gadus ilga šī diktatūra, un tagad ir, protams, pilnīgi jauna iespēja. Bet Lībija, protams, ir visādā ziņā multivalsts, multireliģiska, multikulturāla, multietniska, un līdz ar to jāsaprot, ka liela daļa no Lībijas iedzīvotājiem nav uh, arābi, un viņi nerunā arābu valodā, un ir līdz ar to izolēti pilnībā no tā, kas notiek Lībijā. Tas arī jāņem vērā. Vēl divas lietas. Tātad piekārt, um, arī kolēģis Sala Franki jau to norādīja. Jautājums ir, ko mēs varam darīt? Kāds varētu būt mūsu parlamenta ieguldījums? Skatoties televīziju, mēs redzam, kāda ir sagatavota dažāda veida pārraids par parlamentāro demokrātiju. Un līdz ar to mēs ar šādu video materiālu palīdzību varētu arī skaidrot, ko nozīmē parlamentārā demokrātiju. Mēs arī to darījām, un tādēļ, protams, arī uh, gan uz mūsu, gan arī Kētīs Aštonas ierosinājumiem bija bijusi tāda pozitīva reakcija. Tāpēc mums būtu jāturpina šādas arī tālākie ja pēcpasākumi un parlamentu prezidijām. Un arī televīzijām mums būtu vēlreiz jāparāda, cik liela ir tiešām šāda Lībijas akūtās vajadzības. Eiropas saimnība ir ļoti pozitīvs tēls, un tas mums ir jāizmanto. Un sestkārt par Bengāziju. Tā ir uh, gāzes un ieguves teritorija, un uh, līdz šim, protams, tas ir uh, ilgu laiku vispār bija um, atraut no Lībijas. Tripola viena pat nav nekāda Lībija. Īstenībā ekonomiskā galvaspilsēta ir tieši Bengāzija pilsēta. Ar intelektuālā elite viņi arī dzīvo Bengāzija un līdz ar to mums kā Eiropas Savienībai ir jāspēj sevi organizēt. Mums arī jānodrošina savu pārstāvniecību Bengāzī. Mēs par to esam domājuši. Šajā Lībijas tik nozīmīgā pilsētā mums ir jānodrošina savu pārstāvniecību kopējā Eiropas Savienības konsulāts. Mēs taču varētu nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības valstis kopīgi izsniedz vīzu, lai persona nebūtu jāšķērso visu Lībiju uz Tripoli 1500 km attālumā. Tad mēs runājam par biometriskiem datiem. Tātad saprotiet, ka jums ir divreiz ģimenēm jāpieprasa, lai viņi dodas uz turieni. Tātad, ja mēs vēlamies racionāli risināt šo situāciju, tad tieši tāda būtu konsulātā palīdzība, konsulārā palīdzība un konsulāti jāierīko tieši Bengāzī. Tas būtu ļoti pozitīvs signāls, kas arī radītu ļoti pozitīvu rezonanci. Paldies! Es vispār nebiju domājis runāt, bet um, šī tieši jūsu arī ideja par uh, kopējo konsulātu ir ļoti jākpilnā. Bet esmu pārliecināts, ka apvienotā karalista padomē uzreiz to noraidīs. Nu, bet labi, tas tikai tāda piezīmes malām, kādā ziņā mums jāturpina savs darbs. Mans lielais jautājums Nu, mēs jau esam to mēģinājuši darīt vairākas reizes tiešām. Tagad īsts jautājums. Jūs bijāt Tripolē, vai ir iespējams arī ceļot un doties ārpus Tripols? Es jums jau jautāju, jo, īstenībā, jūs domājat, kā to redz komisija un ārējās darbības dienests? Vai tur ir šie militāristi, mm, kas nodrošina kārtību, vai tur visu laiku ir zācības un, un dažāda veida nekārtības? Kāds ir? Jā, pavisam īsi atbildēšu jums, godātais Aleksandr. Šī situācija ir tā, kā no ārēsdarbības dienesti norādījis, ka, um, protams, ir jums pašiem jānodrošina savu drošību. Jums ir jādodas arī ar, tur ar attiecīgu aprīkojumu, ar bruņuvesti un ķiveri. Tomēr es gribētu norādīt, ka um, nu, tā situācija uz vietas ir sarežģīta, tāpēc, ka nav, protams, tur vietējā drošības dienesta, un vienīgais, kas tur darbojas, ir šie kaujinieki, un mēs no savu bunkuru, <laughs> var teikt, gandrīz, gandrīz vai vienreiz. Uh, Viņi, piemēram, veselības ministri, kas bija tur arī, tad viņi domāja, ka varētu kaut kur atsevišķi izbraukt pati, bet, nu, tā kā mums arī tur vispār jāsaprot, tā nav tiesa, ka valsts, eh, nu, tajā valstī nedarbojas likums pagaidām vēl, līdz to nevar situācijas prognozēt. Nu, labi, es pats izbraucu no Tripolis, es arī devos citām vietām. Un toreiz arī šofērs Eh, izrādījās reizē arī visas uh, lidostas drošības uzraugs. Nu, lūk, tādas situācijas. Nu, labi, vēl viena lieta. Es patiešām paldies jums par visām diskusijām, un pirms mēs dodamies šovakar atpūtā, mums tomēr ir jāapstiprina 20. decembra sēdes protokols. Vai kādi iebildumi? Nav. Labi, protokols pieņemts. Sēdi šodien beidzam. Tiekamies rītdien. Ar balsošanu būsim 9. Sharp, bring your voting cards with you.